Muy buenos días, señoras y señores. Vamos a empezar esta. Dāmas un kungi, labdien! Sāksim šodienas uzklausīšanu. Un sākumā es gribētu priekšsēdētāju vārdā Rūpniecības pētniecības komitejas priekšstādātājs uh, Sartorī kundas vārdā jūs visus sveikt, tātad sveicu jūs visus itra priekšsēdētājs Sartorī kundas vārdā. Mēs uh, šodien uh, strādājam Eiropas pilsoņu uzklausīšanas iniciatīvas kontekstā vien no mums, viens no mums. Jūs zinat, ka šī ir otra pilsoņu iniciatīva kopš Lisabonas līgums šādu iespēju paredz. Un es gribu teikt, ka Rūpniecības pētniecības enerģijas komiteja ir ļoti gandarīta par to, ka kopā ar attīstības un juridisko lietu komiteju, kā arī ar lūgumrakstu komiteju var organizēt šo uzklausīšanu. Šīs būtiskās iniciatīvas parakstītājiem būs iespēja šodien pastāstīt par viņu nostāju un aizsākt dialogu ar parlamenta deputātiem. Un sākumā es eh, gribētu sveikt šīs eh, pilsoņu iniciatīvas pārstāvis, it īpaši tās eh, priekšsētētāju Gregoru Pupinga Kongu. Viņš ir šeit prezidijā man pakreisi. Un tāpat es gribu jums teikt, ka šīs. Uh, šos pūliņus, kas ir veikta, lai savāktu 1,7 miljonus parakstus par šo iniciatīvu, mēs tos uzskatām par ļoti nozīmīgiem. Šī iniciatīva ir domāta, lai 2020. gada horizonta regulas mainītu, tāpat arī mainītu līdzinējo finansējuma kārtību. Tāpat gribu teikt paldies uh, piebalga kungam, ka jūs ieradāties šodien pie mums, un šādā veidā mēs nepastarpināti uzzināsim komisijas viedokli par šo tematu. Šodienas um, diskusijas ir ārkārtīgi nozīmīgas. Nozīmīgas arī, lai komisija varētu reaģēt uz šo iniciatīvu Šī uh, uzklausīšana uh, ir domāta, uh, lai uzklausītu komisiju mēs, mēs uzklausīsim komisiju, un komisija vienmēr ir ļoti atbildīgi reaģējusi. Mēs sagaidām 28. maijā šogad arī reakcija no komisijas puses. Šodien ir vairāk nekā 200 viesu šajā telpā, un tāpat arī šī sēde tiek straumēta internetā. Tādēļ īpaši sveicu jūs visus un gribu teikt vēl pāris. Uh, piezīmes par uzklausīšanu. Es jau teicu, ka dažādas trīs komitejas parlamentā kopā ar lūgumrakstu komiteju ir organizējuši šo uzklausīšanu. Un es gribu um, teikt, ka būs dažas izmaiņas programmā. Un tās ir notikušas iepazīstinot visus paneļu dalībniekus. Nu tā tad pirmā izmaiņa. Uzreiz pēc manis uzstāsies priekšsādātājs Pupinga kungs. Viņš ir pilsēņu iniciatīvas priekšsādātājs un viņš mūs iepazīstinās ar šo iniciatīvu. Pēc no viens. Ā, labi, man dod zīmi. Pēc tam Kasteks kundze uzstāsies, Kasteks kundze tikko ieradās, līdz šim bija dažas problēmas ar satiksmi, viņa ir nedaudz pāris minūtes vēlāk ieldusies, bet katrā gadījumā viņa uzstāsies, Juri komitejas pēc tam uzstāsies Kešmen kungs, viņš prezentē eh, devību attīstības komiteju, un tad mēs uzklāsīsim Jāra kungu lūgumrakstu komitejas vārdā. Katrs no runātājiem varēs teikt ievadvārdus. Un tad noslēgumā Gagan Kvinnes kundzei komisārai dosim vārdu un piebalga kungam. Pēc tam notiks diskusijas. Diskusiju sadalīsim divās daļās. Pirmais - pētniecības finansēšana un otrā daļa - attīstības palīdzība, ko sniedz Eiropas Savienība. Sekojoša struktūra ir paredzēta sākumā pilsoņu uh, viedokļa prezentēšana desmit minūtes no komitejas puses, tad īsi paziņojumi katras četras minūtes. Uh, Tos izteiks parlamenta komiteju pārstāvja. Pēc tam būs jautājumi un atbildes pilsoņi un pilsonis tos varēs uzdot un e, piedalīsies deputāti. Klāt būs komisijas pārstāvi. Katram deputātam būs divas minūtes laika uzdot jautājumus, un es tiešām lūdzu jūs visus ievērot runas laiku, un koncentrēt jūsu uzmanību uz uh, uh, tēmu, par kuru runā attiecīgajā sēdes daļā. Pēc tam būs uh, desmit minūtes laika atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem un gribu teikt, ka komisijas augstrāng atbildīgās personas būs katrā no mūsu sēdes brīžiem klāt un varēs atbildēt, atbildēt uz deputātu jautājumiem un arī uh, stāstīt par komisijas paveikto attiecīgajās jomās. Labi, tad sākam, sākam ar pirmo daļu. Sākumā, kā jau teicu, vārds Pupinga kungam. Lūdzu, jums vārds. Merci, madame la présidente. Pour... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par laipniem vārdiem un par to, ka uh, mani, uh, ar mani iepazīstināja parlamentu. Paldies par iniciatīvu organizēt šo uzklausīšanu. Paldies visiem, kas uh, ir klāt un seko mums internetā. Šodien ir svarīga diena, tāpēc, ka pirmkārt Šodien, uz šodienu, gandrīz 2 miljoni Eiropas Savienības pilsoņu ir publiski pauduši savu nostāju par labu celtniecībai un um, visu personu cieņai no ieņemšanas brīža. Tas ne visiem nācās viegli, bet ļoti svarīgi šo nostāju paust. Svarīgi, lai tā tiktu uzklausīta, un mēs šodien esam ieradušies šeit, lai to paustu vēlreiz publiski. Otrais iemesls, kāpēc šī diena ir tik svarīga, ir tas, ka runa ir par Eiropas Savienības iestāžu leģitimitāti. Mēs zinām, ka Eiropas Savienības institūcijas piedzīvo demokrātiskās leģitimitātes uh, problēmas. Un uh, ka pilsoņu uzticība tām sarūk. Šodien uh, mūsu iniciatīva nebeidzas. Mēs esam savākuši šos divus miljonus parakstus, bet tas nenotika tikai, lai organizētu to sanāksmi, kas vakar notika komisijā. Protams, tas ir ļoti labi bet mēs to neesam darījuši arī, lai organizētu šo uzklausīšanu Eiropas parlamentā. Šādu pasākumu mums jau bija daudz pagājušajos gados, un vienmēr ir bijis arī daudz interesantu. Nav nepieciešams vākt divus miljonus parakstu, lai organizētu vēl vienu uzklausīšanu. Tagad mēs sagaidām, kā Eiropas parlaments un arī padome nākamajā sasaukumā diskutē par mūsu likumdošanas akta projektu. Mēs sagaidām, ka komisija, kas jau ir izskatījusi uh, šo dokumentu, pārbauda, uh, kā to var integrēt Eiropas kopējā akī. Tas atbilst Eiropas Savienības uh, likumdošanas principiem un starptautiskajiem likumdošanas principiem. Tagad komisijai jāpanāk, lai šīs uh, priekšlikums uh, neiet zudumā politisku vai personisku vai citu apsvērumu dēļ. Tas ir nepieciešams mūsu pilsoņiem. Un nepieciešams uh, lai komisija, neskatoties uz savām iniciatīvas tiesībām, ņem vērā mūsu ierosinājumu un to, cik daudz parakstu mums izdevies savākt. Un tāpēc es vēlos pateikt tieši, ka mēs sagaidām, ka Eiropas parlaments mūs pilnībā atbalsta, lai pilsoniskā iniciatīva tiešām būtu efektīva. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka komisijai, protams, nav viegli atteikties no savām iniciatīvas tiesībām, bet mēs vēlamies, lai mūsu pilsoņu iniciatīva tiešām būtu ļoti efektīva. J'ai donc Man šodien ir tas gods jūs uzrunāt organizatoriskās komitejas vārdā. Pilsoņu iniciatīva viens no mums ir tā iniciatīva, kas uz šo brīdi ir savākusi eh, vislielāko atbalstu Eiropas Savienībā. Aptuveni divi miljoni parakstu ir savākti, un eh, līdz ar to tā ir pirmā tāda apmēra iniciatīva Eiropas Savienības vēsturē. Mēs Uh, vēlamies, uh, lai uh, Eiropas Savienības likumdošana tiktu grozīta. Mūsu priekšlikums tika jau pārbaudīts. Komisija sākotnējā analīze ir apstiprinājusi, ka mūsu priekšlikums atbilst starptautiskajiem un Eiropas Savienības instrumentu principiem. Mēs esam izdarījuši visu nepieciešamo, lai iesniegtu likumdošanas projektu, par ko būs jādiskutē uh, Pēc vēlēšanām šī iniciatīva būs jāapspriež jaunajam parlamentam un padomēji. Mēs nevēlamies politiskās debates uh, kaut kādā veidā ievirzīt uh, tikai mums vēlamajā virzienā, bet mēs uh, vēlamies šodien um, pastāstīt, ko mēs īsti vēlamies pārstāvot divus miljonus uh, pilsoņu. Mēs vēlamies uh, pilsoņiem piemērotu likumdošanu, visiem vēlamu likumdošanu, un mēs vēlamies, uh, lai tiktu cienīta cilvēka dzīve. Mēs vēlamies Eiropas Savienības likumdošanā iekļaut ētiskas klauzulas, kas izslēdz Eiropas Savienības finansējumu visām aktivitātēm, kas iekļauj uh, Uh, sevi cilvēka dzīves iznīcināšanu. Mūsu klauzulē ir visai plašs aptvērums. Runa ir par biotehnoloģiju uh, finansēšanu, kas uh, iekļauj uh, cilvēka embriju iznīcināšanu un arī uh, abortu finansēšanu. Mēs nevēlamies pieļaut Eiropas Savienības likumdošanā. Mēs vēlamies iestrādāt sekojošo principu. Neviens Eiropas Savienības fonds nedrīkst piešķirt finansējumu uh, kaut kādām uh, aktivitātēm vai pasākumiem, uh, kas um, tiek veiktas iznīcinot cilvēku embrijus um, tieši vai netieši. Tāpēc, ka um, mūsu uztvērē visi embriji ir dzīvi un mūsu pilsoņu vārdā Mēs vēlamies šodien uh, šo vēstījumu visiem sniegt. Varbūt daži nevar to pieņemt, bet tas ir saistīts ar mūsu egoismu. Uh, mēs uh, vēlamies atbrīvoties no nevēlētiem bērniem, izmantot embrejus rūpnieciskiem nolūkiem. Mēs vēlamies um, ierobežot uh, uh, demogrāfisko sprādzienu nabadzīgajās valstīs. Bet uh, mēs gribētu, mūsu iniciatīvas uh, dalībnieki gribētu, at, lai mēs brīvprātīgi atteiktos no šīm tiesībām cilvēka cieņas un dzīvības labad. Mēs nevēlamies uh, finansējumu nekādiem pasākumiem, kas ir saistīti ar uh, cilvēka dzīvības izbeigšanu un iznīcināšanu. Iniciatīvas dalībnieki, parakstītāji ir cilvēki, kas atzīst dzīvības vērtību no ieņemšanas brīža. Mēs apzināmies, ka daži cilvēki un organizācijas, kas arī šeit ir klāt, ir noskaņoti uh, naidīgi mums tieši tās organizācijas, kas veicina abortus un nētiskus pētījumus ar cilvēku embrijiem. Šīs organizācijas ir spēcīgas, bet mums vajadzētu palūkoties, ko pārstāv šīs organizācijas, kādas ir šo organizāciju finansiālās intereses. Starptautiskie lobby, kas pārstāv uh, ideoloģiskās minoritātes, ir diezgan spēcīgas salīdzinot ar šiem lobbyiem. Mums pilsoņiem nav tik liela vara. Un tomēr nepieciešams iestāties uh, par uh, savām vērtībām. Pilsoņu iniciatīva uh, bija veiksmīga pateicoties brīvprātīgo darbinieku atbalstam. Uh, milzum daudz Eiropas pilsoņu mūs atbalstīja, un es gribētu visiem viņiem pateikties. Mūsu iniciatīva ir savākusi tik daudz parakstus, ka neviena cita iniciatīva līdz šim. Šis iniciatīvas atbalstītāji nestrādāja, lai iegūtu kaut kādu finansiālu vai personisku atbalstu. Mēs strādājam tāpēc, ka mēs vēlējāmies rīkoties saskaņā ar uh, savu pašcieņu, ar savu sirdsapziņu. Un eh, mēs apzināmies, ka uh, cilvēka embrijs jau ir uh, individs, jau ir personība, un uh, vajadzētu viņu cienīt tāpat kā jebkuru citu no mums. Cilvēka embrijs nav tikai uh, dzīva matērija, un mums vajadzētu rīkoties ētiski Mūsu sirdsapziņas labāk mēs pieprasām, lai Eiropas Savienības finansējums nekādā veidā netiktu uh, piedāvāts uh, pasākumiem, kas iznīcina cilvēku embrijus. Ja kāds domā savādāk, tad tas nozīmē uzskatīt, ka embrijs ir uh, labākajā gadījumā dzīvnieks. Mēs vēlētos, lai Eiropas Savienība respektētu cilvēku būtnes. Un mēs pieprasām, lai Eiropas Savienības institūcijas paaugstinātu uh, savu vērtību līmeni, lai Eiropas Savienība darbotos cilvēces progresa labad. Jāsaprot, ka uh, cilvēka būtne cilvēks pastāv vēl pirms dzimšanas. Uh, no ieņemšanas brīža. Un uh, cilvēkam jau šajā stadijā ir visas tiesības, viņš jāaizsargā tieši šajā trauslajā stāvoklī. Mēs nedrīkstam slēpties aiz savas neziņas un turpināt iznīcināt embrijus. Pašlaik mēs zinām un zinātniski ir apstiprināts, ka cilvēka dzīvība ir uh, nepārtraukts process no ieņemšanas brīža līdz nāvei. Embrijam ir uh, jau uh, apziņa un uh, jau pirms dzimšanas uh, cilvēka personība ir izveidojusies. Tāpēc mēs nekādā veidā nevaram akceptēt turpmāko embriju iznīcināšanu. Gandrīz divi miljoni pilsoņu uh, tagad Uh, ar saviem parakstiem ir nobalsojuši pret pašreizējo politiku. Mēs redzam, ka pilsoņi vairāk un vairāk apzinās, uh, ka kāda vērtība ir īstenībā cilvēka dzīvībai. Un pietiek palūkoties tikai uz to, kā ir attīstījusies likumdošana Eiropas Savienības valstīs un arī ASV. Eiropa vēlas balstīties uz pamatvērtībām, uh, Un Eiropai vajadzētu respektēt dzīvību un cilvēka cieņu. Tas būtu milzīgs progress. Un tieši to mēs pieprasām. Tas nav nekas uh, nesaprātīgs uh, vai neiespējams, bet Tas nozīmē, ka mēs nedrīkstam rīkoties īstermiņā un ņemt vērā tikai īstermiņa finansiālās intereses. Cilvēka dzīvības respektēšana būtu jāiekļauj Eiropas Savienības un starptautiskajās tiesībās. Eiropas Savienības regulējums, kas aizliegtu finansēt pētījumus ar embrijiem un uh, tehniku patentēšanu, kas ir izstrādātas iznīcinot embrijus, būtu skaidrs signāls, ka uh, mēs uh, apzināmies ka embrija ir cilvēka būtne, cilvēciskās būtnes. Eiropas padomes parlamentārā asamblēja vairāk kārt ir teikusi un apstiprinājusi savā uh, rezolūcijā, ka nepieciešams aizsargāt embrijus uh, un uh, attiecināt uz uh, uh viņiem uh, tos pašus cilvēku cieņas principus. pilsoniskās iniciatīvas parakstītāji vēlas panākt regulējumu, kas izriet ne tikai no morāles apsvērumiem vai ētikas apsvērumiem. To apstiprina arī zinātne, tam par labu ir arī sociāli un juridiski apsvērumi. Pētījumi ar cilmes šūnām, kas iegūti no embrijiem, um, Un uh, sociālie pētījumi, kas rāda, ka uh, aborti neveicina ne sociālos apstākļus, ne māšu veselību. Uh, arī likumdošana, kas nav kopsakarīga no juridiskā un ētiska skata punkta, tas viss tam ir pierādījums. Vajadzēja gadu simtiņus, lai cilvēki atteiktos no verdzības, lai cilvēki atzītu, ka visi ir vienlīdzīgi, kā ārzemnieki ir vieni no mums. Savulaik uh, uh, ekonomiskie un politiskie spēki uh, ļoti stingri iestājās pret uh, verdzības atcelšanu, bet tagad mēs dzirdam tos pašus utilitaristiskus argumentus, kas uzsver uh, Um, ekonomiskus uh, labumus. Uh, kā argumentu par uh, labu tam, lai turpinātu līdzinējo situāciju. Bet pat no ekonomiskā skata punkta mēs redzējām, ka vērdzības atcelšana bija labvēlīga, jo tas mainīja, piemēram, lauksaimniecības procesus un uh, atteikšanās no invazīvās pētniecības ar embriju cilmes šūnām uh, veicinās uh, citus pētniecības veidus arī ar cilmes šūnām. Tas būtu milzīgs progress visai cilvēcei. Eiropas Savienībai nevajadzētu finansēt un veicināt uh, masveida abortus. Tā vietā vajadzētu pievērsties īstenajai attīstības politikai, kas novērstu māšu mirstības un abortu iemeslus. Aborti nav veids, kā uzlabot māšu veselību. Tieši pretēji, ja mēs vēlamies to panākt, ja mēs vēlamies veicināt sieviešu un māšu veselību nabadzīgajās valstīs, jāmaina uh, veselības aprūpes sistēmas, jāmaina higienas uh, uh, normas, uh, jāapmāca personāls. Un piekļuve abortiem nav uh, prioritārs pasākums, kas uzlabotu sieviešu veselību. Jo aborts pat uh, Attīstītajās uh, rūpnieciskajās valstīs ir viens no uh, nopietniem mirstības iemesliem. Tās valstis, kas ierobežo piekļuvi abortiem, ir tās valstis, kur māšu mirstība ir viszemākā. Piemēram, Čīle, Īrija vai Polija. aizpildinoties ar cīņu pret māšu mirstību. Uh, seksuālās un reproduktīvās politikas mērķi ir mainījušies uh, arī attīstības valstīs, un rezultātā ir uh, uh mazinājusies auglība. Runa ir par to, ka uz nabadzīgajām valstīm mēs eksportējam uh, rietumnicisko uh, kultūru, kas balstās uz kontracepcijas līdzekļiem un abortiem. Bet šī politika var novest pie tā, ka tiek iznīcinātas ģimenes, kas ir uh, sabiedrības pamatšūnas. Kolonialism, kolonialisms ir novedis pie tā, ka mēs iznīcinājām um, sociālo līdzsvaru vairākās valstīs. Šī politika novedīs tikai pie tā, ka Eiropas Savienība vainās ģimenes un savas tautas. Tādēļ ir runā par uh, attīstības palīdzību. Un arī šeit uh, mēs uh, prasām no Eiropas institūcijām darboties labāk atteikties no finansējuma abortiem un to izplatības. Iesaistīties attīstības palīdzībā, kas respektētu sabiedrību un dzīvību. Lai tas būtu pētniecības, rūpniecības vai attīstības jomā. Ne, kāds īsts progress nevar balstīties uz uh, negāciju, uz eksploatāciju un cilvēka iznīcības savas uh, eksistences pirmsākumā. Paldies! Muchas gracias, señor Pupik. Paldies, uh, Pupinga kungam. Muchas gracias, senor Pupiks. Paldies. Paldies uh, Pupinkungam par uh, jūsu ļoti skaidro iniciatīvas uh, atspoguļojumu, taču tagad uh, man lo, jālūdz ir uh, tos runātājus, kas uh, uzstāsies. Muchas gracias. A partir de ahora voy a pedir. A... Tātad paldies. Un es gribu lūgt visus tos runātājus, kas uzstāsies. Mums um, nav laika, tiešām. Un ja es. Uh, nevarēšu ļoti um, strikti vadīt sēdi, tad um, nebūšu ļoti veiksmīga sēdes vadītāja. Tādēļ lūdzu jūs tiešām ievērot runas laiku, trīs minūtes jums piešķir runāšanai. Un pirmā uh, uzstāsies Kasteks uh, kundze, viņa ir juri komitejas vicepriekšsēdētāja. Lūdzu jums vārds. Paldies, uh, paldies uh, par uh, šo man piešķirto laiku. Mēs uzklausām Eiropas uh, parlamentā. Uh, šo pilsoņu iniciatīvu. Un es gribu pasvītrot to, ka parlaments ir um, aktīvi strādājis. Mēs tagad strādājam mūsu sasaukumu pēdējā darba nedēļā. Šeit vēl būs plenāra sesija nākošu nedēļu, un mēs tomēr nolēmām organizēt šo uzklausīšanu šeit. Uh, Es sveicu eh, Eiropas komisiju un arī eh, šīs pilsoņu iniciatīvas eh, autors. Jūs redzat, ka trīs parlamenta komitejas strādā rūpniecības, pētniecības un enerģijas, tāpat attīstības un juridisko lietu komiteja komiteja strādā. Es to pārstāvu šeit uzklausīšanā, esmu šīs komitejas vicepriekšsādētāja. Lūgumrakstu komiteja arī ir iesaistīta, un es gribu pārsvārdos izklāstīt, kāda ir juridisko lietu komitejas loma, kādēļ mēs esam šeit šajā uzklausīšanā, jo saskaņā ar Eiropas parlamenta reglamentu juri komiteja ir kompetenta attiecībā uz vairākiem jautājumiem. Nu, pirmkārt, juridisko lietu komiteja izskata uh, juridisko bāzi likumdošanas aktiem Eiropas uh, Savienībā, gan uh, direktīvām, gan arī regulēm. Bez tam juridisko lietu komiteja ir atbildīga uh, par uh, intelektuālā īpašuma tiesībām un juridiskajiem jautājumiem. Tā pat arī tā ir kompetente ar ētikas jautājumiem saistītiem ar jaunajām tehnoloģijām. Un mēs šeit jau sākam runāt ļoti konkrēti par jautājumiem un par šo iniciatīvu, ko gribu teikt par juridisko bāzi. Mums ir jābūt pilnīgā skaidrībā par juridisko bāzi, par līgumiem un direktīvām, uz kurām balstoties var izstrādāt likumdošanas. Līdz ar to mans jautājums būs par. Um, tiem jautājumiem, kādi ir uh, noteikti un uh, līguma izmaiņām. Ļoti skaidri grib uzdot jautājumu. Intelektuāli, uh, autortiesību jautājums, autortiesību aizsardzības jautājums. Runājot par patentu, Eiropas patentu un šīs likumdošanas laikā mēs esam vēlreiz uh, apstiprinājuši izņēmums patentu piešķērai un, un attiecībā arī uz dzīvību šie jautājumi ir uz dzīvām šūnām un pētniecības aizsardzību. Tāpat arī patenti un komerce un pētniecība ar dzīvu šūnu Tas nenozīmē, ka tā pētniecība nav neiespējama, e, e, bet uz to netiek attiecināts noteikts tiesības. Tāpat arī nākošais jautājums, kas ir saistīts ar ētiskiem aspektiem. Juridisko lietu komiteja ir balsojusi pieņemot vairākus atzinumus par direktīvu par uh, cilvēku orgānu drošību, kvalitāti uh, un pārstādīšanu, transplantāciju. Tas arī ir progresa jautājums, kas ir ļoti nozīmīgs, kas nav uh, aiz. Runātāji tiek izslēgts mikrofons. Tātad par Eiropas likumdošanu runājot, jāskat visi šie jautājumi. Es necitēšu visus tos atzinumus, varbūt atgriezīsimies vēlreiz pie tiem. Mēs esam ļoti uzmanīgi uzma, uzmanīgi uzklausam šo pilsoņu iniciatīvu. O, esam iepriecināti jūs uzņemt un rīkojamies atbilstoši mūsu lomai, atbilstoši mūsu kompetencei. Mūsu kompetencei, kādas ir mūsu komiteja un kompetencei, kāda ir Eiropas parlamentam. Un tagad dodu atkal vārdu stāties priekšsēdētājs kundzei. Paldies, paldies, uh, Kasteks uh, kundzei. Tagad vārds Kešmena kungam. Viņš uh, pārstāvēs attīstības komiteju šeit. And, uh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es pārstāvu attīstības komiteju Eiropas parlamentā. Un komitejas mērķis ir nodrošināt, ka Eiropas Savienība dara visu, kas tās spēkos, lai atbalstītu to, kam, tos, kam nepieciešams atbalsts, un lai nodrošinātu, ka nauda tiek tērēta pārdomāt, mēs sakojam komisijas darbam un pārējām struktūrām, kas īsteno Eiropas Savienības attīstības politiku un humanitāro palīdzību, un kopā ar Eiropas Savienības dalību valstīm mēs nākam klajā ar tiesību aktiem, kas veido satvaru, un šī iniciatīva, ko piedāvājam šodien, nodrošinās uz to, to ka Eiropas Savienības finansējums nefinans, tātad nav mērķēts uh, uz darbībām, kas iznīcina cilvēku šūnas un embrijus, jo īpaši attīstības jomā. Esam aicinājuši izstrādāt vairākus tiesību aktus, tajā skaitā arī regulējumu attīstības sadarbības instrumentiem. Te, un tas nozīmē arī tātad attīstības instrumentus māšu veselībai, jo reizēm tas nozīmē, ka ir jāveic aborti vai jāsniedz ar tiem saistīta informācija. Tīri politiski uh, Šī iniciatīva, ja tā sasniegs savu mērķi, ierobežos Eiropas Savienības iespējas piedalīties um, starptautiskajā palīdzībā saistībā ar māšu uh, veselību. Un tas nozīmē, ka aptuveni 120 miljārdi dolāru, kas šobrīd tiek veltīti šādiem mērķiem, aizsargāt māšu veselību un reproduktīvo veselību, tiks ietaupīti. Kāda ir? Uh, Eiropas Savienības kompetenci šajā jomā. Eiropas Savienības finansējums ir balstīts uz mūsu kompetenci starptautiskās attīstības sadarbībā, kas ir 208. pants Lisabonas līgumā, un tur ir skaidri norādīts, ka dalībvalsts nodrošinās atbilstību apņemšanās un mērķiem, kas ir tikuši apstiprināti ANO un citu kompetento startautisko organizāciju kontekstā. Citāta beigas. Be, un tajā skaitā, bet ne tikai arī tūkstošgads attīstības mēķi. Priekšsēdētājs kundze, es ar nepacietību gaidu informētu, pozitīvu, demokrātisku, visaptvarošu diskusiju Eiropas parlamentā, kas aizstāv demo, demokrātiju. Laika nav daudz, tādēļ šobrīd tas ir viss. Paldies! Muchas gracias, senor Cashman. Paldies, paldies Kašmen kungam arī īpaši par to, ka jūs uh, izmantojot mazāk laika, lai uzstātos. Tagad vārds Jāra kungam, un viņš runās lūguma rakstu komitejas vārdā. Paldies, paldies, priekšstādājs kundze. Man šodien ir gods pārstāvēt lūguma rakstu komiteju. Diemžēl mūsu priekšsādātāja Masonī kundze nevar būt šeit zālē. Arī jūsu vārdā es ļoti sirsnīgi sveicu jūs visus. Parasti saka, ka Eiropas institūcijas ir pārāk attālinātas no pilsoņu interesēm. Nu, protams, ka var strīdēties par to, bet nu, vismaz šodien es tiešām varu teikt, jūs, dāmas un kungi, esat tiešām ļoti, ļoti tuvu Eiropas parlamentam, vai otrādi var teikt, Eiropas parlaments ir ļoti tuvināts cilvēkiem. Un a, tas arī jau ir iemesls, kādēļ bija vērts šodienas pasākumu īstenot. A, Un šodien jautā, kur tad ir šī vara? Vara ir cilvēku rokās. Un es esmu ļoti iepriecināts par to, ka jau otro reizi īsa laika termiņā varu piedalīties veiksmīgā pilsoņu iniciatīvas uzklausīšanā. Tas pierāda to, ka šis modelis pilsoņu iniciatīvām pretēji daudziem apgalvojumiem ir realizējams, ir izmantojams un tā tam arī jāpaliek. Iniciatīva viens no mums, tai izdevās gandrīz 1,9 miljonus pārakstu savākt, un tas ir daudz vairāk nekā 1 miljons, kas tiek prasīts, un arī daudz vairāk nekā pirmā pilsoņa iniciatīva. Arī šai saistībā mans sirsnīgs eh, sveiciens jums. Eiropieši un Eiropietis pēdējo gažu laikā ir iesnieguši vairākas uh, pēc uh, lūguma rakstus uh, aizsargājot nedzimušu dzīvību. Mēs a, esam komiteja un a, mums ir pieredze a, darbā ar pilsoņu iniciatīvām. Mēs atbalstam uzklausīšanu un gribam, lai uzklausīšana būtu platforma, lai tā būtu iespēja apmainīties un arī vairāk zināšanu uzklausīt par šo jautājumu. Ir nozīmīgi dažādas viedokļas uzklausīt, lai katrs varētu izveidot savu viedokli un tādēļ lūdzu visus klātesošos uzstāties un arī stāstīt par savu redzējumu, par savu skatījumu grozījumu. Un um, noslēdzoši, galu galā jautājums ir par ētiskām diskusijām. Runa iet par sabiedrisku vērtību diskusiju. Un mums gluži vienkārši ir jāatrod laiks tam. Publisku uzklausīšanu ir jūsu rezultāts veiksmīgai pilsoņu iniciatīvai un izmantosim šo dienu, lai atklāti uh, diskutēti par kontroversiem, par uh, pretrunīgiem jautājumiem, lai mēs varētu diskutēt visi kopā. Es esmu iepriecināts par to. Paldies! Pues muchísimas gracias, señor. Paldies, uh, paldies uh, Jāra kungam. Tagad uh, vārds komisijai. Sākumā pētniecības un attīstības komiteja. Lūdzu, Gogan Kinkundze. <clears throat> Madam Chairman, Ms. Madara. Priekšsēdētājs kundze, Madarēlas kundze, Kasteka kungs, Kašmena kungs, Jāra kungs, Itre, Jurī, Dev un Peti komitejas pārstāvji. Man ir liels prieks šodien ierasties pie jums kopā ar kolēģi Piebalkungu uz otro sabiedrisko uzklausīšanu otrās iniciatīvas, veiksmīgās iniciatīvas kontekstā divus gadus pēc tam, kad šāda iestāja, iespēja ir stājusies spēkā. Komisijas vārdā gribētu sveikt organizējušās komitejas deputātus. Komisija ir apņēmusies, lai pil pilsoņi pil spētu pilnībā izmantot šīs tiesības, ko tiem piešķir Lisabonas līgums Un šī ir otrā reize, kad um, iniciatīvas organizētājiem ir iespēja izteikties. Un tas, ka šodien ir tik ļoti plaša klātbūtne, tas nozīmē, ka mums ir jāpanāk tas, ka šis dalības demokrātijas instruments darbojas. Tas ir milzs solis uz priekšu sabiedrisko debašu kontekstā Eiropā un kopš 12. gada uh, 1. aprīļa komisija ir reģistrējusi 22 iniciatīvas par plašu jautājumu klāstu - telekomunikācijas, mēdī, pilsoņu tiesības, vide un citi. Divas veiksmīgās iniciatīvas ir iesniegts komisijai. Pirmā bija tiesības uz ūdeni, par to jau runājām, un šeit jūs zināsiet, ka 19. martā komisija nāca klajā ar paziņojumu. Un šī ir otra veiksmīgajā iniciatīva. Es gribētu jūs apsveikt ar to, ka esat uh, apkopojuši vairāk nekā 1,7 miljonus parakstu un 18 valstīs tika sanā, tātad pārsniegt šis minimālās prasības. Komisija reģistrēja šo iniciatīvu 12. gada maijā, un pēc tam, kad eh, tika apkopoti un verificēti paraksti, 28. februārī šogad iniciatīva tika iesniegta komisijai, un vakardien pēcpusdienā kopā ar visu komisijas dienestu iesaisti, arī es tikos ar iniciatīvas organizatoriem. Tā bija ļoti konstruktīva un informatīva sanāksme, un iniciatīvas organizatoriem bija iespēja detalizēt mūs iepazīstināt ar priekšlikumu, skaidrot argumentus un sniegt papildus skaidrojumus. Šorīt no rīta, nu, ir iespēja parlamenta deputātiem iesaistīties diskusijā. Protams, ka arī augsta līmeņa uh, pārstāvi no iesaistītajiem ģenerāla direktorātiem. Uh, kā piemēram inovāciju un pētniecības jomā, un arī Kornel kungs no attīstības sadarbības ģenerāla direktorāta ir ieradušies, lai piedalītos šajā diskusijā un nodrošinātu viedokļu apmaiņu ar augsti godātajiem parlamenta deputātiem par divām uh, iniciatīvas sadaļām. Un priekšsēdētāji domāju, ka tas būs uh, vērā ņemams ieguldījums arī mūsu paziņojumā, tādēļ sekosim diskusijai. Paldies! Muchas gracias, komisārija. I... Paldies, paldies, komisārs kundzei. Tagad uh, dod vārdu piebaldu kungam, lūdzu. Durel. Riera Madurel kundze, Kasteks kundze, Kešmena kungs, Jāra kungs. Organizējušās komitejas biedri um, šai iniciatīvai viens no mums, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Sākumā vēlētos pievienoties Gēgenas Kvinnas kundzei un sveikt jūs ar to, ka jums ir izdevies panākt jau otro veiksmīgo Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Un klātbūtne šodienas uzklausīšanā norāda to, cik būtisks var būt šīs iniciatīvas, atvieglojot tieši dialogu starp Eiropas Savienības institūcijām un Eiropas pilsoņiem. Tas atspoguļo reālo eiropiešu interesi par aktuāliem jautājumiem. Un tādēļ tas ir um, atbalsts uh, Eiropas Savienības ciešākai sadarbībai ar pilsoņiem. Izstrādāt mūsu attīstības politiku mēs vienmēr uzklausām partneru valstis un šo valstu iedzīvotājus, kam ir nepieciešama mūsu palīdzība, lai izbēgtu no nabadzības. Un, protams, mēs uzklausām arī Eiropas pilsoņus. Mūsu galvenās bažas uh, un mērķis ir aizsargāt un nodrošināt cilvēku cieņu, un cilvēks ir vienmēr mūsu darbības centrā. Mēs cīnāmies ar um, nabadzības izskaušanu atbilstoši Lisabonas līguma principiem. Mūsu pieeja ir balstīta uz starptautiskajām izdarītajām apņemšanās, kas ir iekļautas uh, tūstošgads attīstības mērķiem, kā arī rīcības attīstības programma un tūkstošgades um, attīstības mērķu sasniegšanai ar attiecībā uz bērniem un sieviešu veselību ir sarežģīts uzdevums, bet tas ir uzdevums, kur mums ir lepnums piedalīties ar atbalstu. Protams, esam daudz ko jau paveikuši, bet vēl aizvien daudz darāms. Manā valstī, Latvijā, um, sieviešu mirstība ir uh, pieci, piecos gadījumos no simts bērnu dzimšanas laikā no 100 tūkstošiem. Malāvijā šie skaitļi ir krietni augstāki, un tādēļ, dāmas un kungi, es gribētu jums apstiprināt, ka gan es un arī mans dienests un komisija, līdzīgi kā jau teica komisārs kundze, noteikti rūpīgi uzklausīsim jūsu priekšlikumu. Pues muchas gracias. Liels paldies, Piepalga kungs. Līdz ar to mēs esam noslēguši šo ievaddaļu, esam jau iekavējuši mūsu laika grafiku, tāpēc uzreiz sāksim tagad pirmo diskusijas daļu. Mēs koncentrēsimies tagad uz pētniecības finansēšanas aspektiem. Vispirms mēs uzklausīsim vēlreiz uh, pilsoņu iniciatīvu Filipo Vāri uh, to šoreiz pārstāvēs, tā man teica. At, lūdzu, bet eh, ne vairāk kā desmit minūtes. Paldies, priekšsādātāji! Viens no mūsu iniciatīvas mērķiem, kā teica Pupinka kungs, ir novērst to, lai Eiropas uh, finansējums tiktu izmantots projektiem, kas um, ir saistīti vai noved pie cilvēka embriju iznīcināšanas. Un tāpēc mēs vēlamies veikt, veikt izmaiņas regulā par programmu apvārsnes 2020. Jāmainā arī uh, attiecīgie komisijas paziņojumi un īstenošanas noteikumi. Es gribētu paskaidrot, kāpēc pašreizējais juridiskais satvars nav atbilstošs un nav pieņemams mūsu prasību uh, gaismā. Uh, uh ietver programmas uh, regulā nosaka, ka uh, netiek finansēta uh, klonēšana cilvēku embriju klonēšana vai cilvēku klonēšana, kā arī pētniecības um, aktivitātes, kas izveidota cilvēku embrijus, lai iegūtu uh, cilmes šūnas. Šis regulējums ir nepilnīgs, jo tas joprojām pieļauj tādu pētījumu finansēšanu, kuru priekšnosacījums ir embriju iznīcināšana. Un tas uh, E, joprojām pieļauj iespēju at, e, mākslīgi audzēt cilvēku embrijus, ja tas vien nav cilmešu šūnu iegūšanas mērķiem. 19. pantā 4. punktā regulā ir noteikts, ka šīs pētniecības aktivitātes ir aizliegtas visās, ja tas ir aizliegtas visās dalību valstīs, tad tās nevar tikt finansētas. Bet šis priekšnosacījums, ka e, šīm pētniecības aktivitātēm ir jābūt aizliegtām visās dalību valstīs. Bet te ir nosaukums, ka šī, šīs e, aktivitātes nedrīkst finansēt ar Eiropas Savienības vai valsts līdzekļiem. Ja šīs aktivitātes ir likumīgas, tad tas var tikt finansētas. Dalību valstīs nevar veikt uh, finansēšanu, ja kaut kāda pētniecības aktivitāte ir aizliegta šajā valstī. Arī tas uh, nav um, pieņemams. Pašreizējās normas nosaka, ka pat ja 27 no 28 dalību valstīm uh, kaut kāds konkrēts pētniecības veids ir aizliegts, bet vienā dalību valstī tas ir atļauts, tad tomēr var piešķirt um, Eiropas Savienības finansējumu. To nosaka 8. pētniecības ietver programma, un citām 27 dalību valstīm līdz ar to jāfinansē šis pētījuma veids, kas to teritorijā ir aizliegts. Līdz ar to te var sākties tādas kā ētiskās uh, apbruņošanas sacensības. Un uh, labumu iegūst tās dalību valstis, kas nosaka viszemākos ētiskus standartus. No nu, tā visa izriet tas, ka šī uh, regula Uh, kā arī attiecīgie komisijas dokumenti neatbilst ētiskajiem standartiem un balstās uh, uz principiem, kas veicina apšaubāmās prakses pētniecībā. Komisija uh, cenšas uh, ar uh, savām uh, deklarācijām un skaidrojumiem uh, Uh, mazināt uh, šos kritikas punktus, bet, piemēram, te tiek apstiprināts, ka tad, kad tiek iesniegti pieteikumi finansējumam, komisija jāpārbauda, vai netiek izmantotas embriju cilmešūnas. Cilmešūnu pētniecībai uh, jāpiemēro izvērtējums um, un jānosaka, vai tiek vai netiek izmantotas embriju šūnas. Bet ja šo izvērtējumu veids pētnieciskā kopiena, vai ja zinātnieki paši nosaka savus ētikas standartus, tad šī kontrolas iespēja izgaist. Turklāt vēl ir noteikts, ka komisija atbildīgajai komitejai neiesniedz tālāk nekādus priekšlikumus, kas paredz cilvēku embriju iznīcināšanu pētniecības gaisā, gais, gaitā. Bet tas neliec finansējumu fāzēm, pētījuma fāzēm, kas paredz cilmes šūnu izmantošanu. Līdz ar to sanāk, ka komisija pašlaik piemēro uh, nekonsekventu praksi, tas neatbilst mūsu prasībām un neatrisinā ētiskas problēmas, kas ir saistītas ar cilvēku embriju šūnu izmantošanu kā pētījumu materiālu. Komisijas uh, regulējums būtībā uh, veicina cilvēku embriju iznīcināšanu privātajās uh, Uh, organizācijās uh, un uh, turpmāko iegūto cilmes šūnu izmantošanu ar Eiropas finansējumu. Eiropas Savienības tiesa savā nolēmumā nosaka, ka nedrīkst patentēt um, izgudrojumus, kas balstās uz cilvēka embriju iznīcināšanu. Tas ir pretrunā ar cilvēka cieņu. Protams, Uh, likumdošanā un arī tiesas nolēmumos netiek aizliegta šāda pētīšana. Netiek aizliegta arī uh, cilvēka embriju iznīcināšana, bet uh, līdz ar to mēs esam nonākuši paradoxālā situācijā. Eiropas Savienība saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem finansē uh, šīs darbības, šīs pētniecības darbības, kuru rezultātus nevar patentēt. Kāpēc? Tāpēc, ka Eiropas Savienība pieņem, ka šīs pētnieciskās darbības ir pretrunā ar cilvēka cieņu. Es varētu piedāvāt vēl arī citus piemērus, bet, manuprāt, tas jau skaidri pierāda, ka pašreizējais juridiskais satvars nav pietiekams Tas redzams arī praksē. Mēs eh, zinām, ka septītajā ietver programmā. Eh, šīs programmas ietveros eh, ir vēl finansēti vairāki pētījumi ar kopēju apjomu 12 miljoni eiro. Pirmkārt, alternatīvā testēšana, alternatīvās testēšanas metodes. Tas nozīmē, ka Testēšana tiek veikta nevis ar dzīvniekiem, bet ar šūnām, kas tiek iegūtas iznīcinot cilvēka embrijus. Un mēs uzskatām, ka embrijs ir cilvēciskā būtne. Tas ir viens no mums. Un tāpēc uh, jāaizsargā embrija cilvēciskā cieņa. Mēs nevaram izmantot embrijus kā uh, līdzekli, lai sasniegtu kaut kādu mērķi, kas ne, neskar tieši savu embriju. Tas būtu tā, ka mēs nogalinātu cilvēku, lai viņa ķermeņa, ķermeņa šūnas uh, izmantotu pētniecībā. Pat ja mērķis ir iegūt varbūt uh, uh, terapijas metodes. Ja mēs uh, rīkojamies tikai pragmātiskajā šķautnē, tad uh, tas būtu pieļaujams, bet Eiropas Savienības finansējums nedrīkst teikt attiecināts uz pētījumiem, kas izmanto embriju šūnas. Tie, kas uzskata, ka šie pētījumi uh, ir nepieciešami, tā tika uzskatīts un bija arī uh, Nobel prēmija, pieš, Nobel balva piešķirta profesoram Kovjēlo. Uh, kaut gan nu, viņa pētījums tiešā veidā uh, nebija saistīts ar embriju iznīcināšanu. Tomēr pēdējos gados cilmes šūnu pētījumi ir uh, nedaudz pieplakuši, uh, tie nav attaisnojuši cerības un diez vai tuvākajos gados mēs piedzīvosim kaut kādus lielus izrāvienus, kas tika apsolīti. Tātad arī tīri pragmatiski uh, mēs uh, nesaskatām nekādus labumus no šādiem pētījumiem, un tāpēc nebūtu problemātiski atteikties no to finansējuma. Uh, runa nav tikai par ētiskiem apsvērumiem. Mēs redzam arī, ka pašlaik tiek taupīts visur arī pētniecībā, un nefinansējot šādus projektus, mēs varētu iegūt uh, līdzekļus citiem projektiem, kam ir labākas izredzes. Muchas gracias, señor Bari. Paldies, Bari kungam. Tagad uh, pāris īsi paziņojumi. Un to sniegs atbilstošās parlamentārās komitejas Kasteks kundze pirmā lodze. Paldies, priekšsētājs kundze Varīkungs. Uh, es tikko manos ievadvārdos teicu, ka juridisko lietu komiteja, ko es šeit uh, pārstāvu, ir kompetenta, lai mm, izskatītu juridisko bāzi visiem likumdošanas priekšlikumiem. Priekšlikums, ko jūs izsakat, eh, jūs balstaties uz eh, šī principa arī Brus Brisele. Un es jau nedaudz runāju eh, par, to, par šiem Briseles lēmumiem. Tas ir attiecībā uz šīm divajām šūnām, kas ir izņēmums patentēšanas jomā bet tas neaizliedz pētniecību. Jau par to es runāju, pētniecību ar dzīvu matēriju. Attiecībā uz šo juridisko bāzi es jau norādīju. Un gribu jūs iepazīstināt arī ar lēmumu, kas ir pieņemts Eiropas kopienu tiesā Un šī lēmuma mērķis ir bijis uh, skaidrot uh, ietvarus uh, pētījumiem. Un nevar būt nekas patentēts, kas ir izriet no embrīna no galvenēšanas. Arī galvenais prokurors ir runājis par to, ka patentiesībā nav uh, definīcija līdzīga kā embrija definīcija citās jomās. Šeit jārunā ir par a, abortu. Un šeit ir a, runa par katra a, atsevišķā atbildību un jāskata juridisko kop, juridisko likumdošanas normu kopumu, nevar tikai izraut vienu no normām. Un tas arī ir daļēji tas, kas jūsu teikto padara tik nu, tā divējādi saprotam. Jūs runājat par ētiskām problēmām pētniecībai, kas skar pētniecību, izmantojot dzīves šuns dzīvību un pārkāpums, kas ir iespējami un jūsu em, iniciatīva ir uh, vērsta pret abortiem un Eiropas Savienības finansējumu, kas uh, varētu būt uh, iespējams. Un šī ir finansējuma jautājumi, kas skar abortus jaunatistības valstīs, attīstības valstīs. Un šie jautājumi ir savukārt dalībvalstu kompetencē, nevis Eiropas Savienības kompetencē. Uh, ir uh, grūtniecības pārtraukšanas metodēm jābūt uh, drošām, bet jūs saprotat, ka ir divas, divi lauki, divi uh, tiesību lauki, kas ir dažādi. Un man, uh, es gribētu, lai jūs skaidrotu, balstoties uz kuru bāzi, uz kuru jomi un jurisprudenci jūs balstaties, uh, jūs balstaties izvirzot savu priekšlikumu. Paldies. Pues muchas gracias. Eh. Paldies, eh, Kasteks kundzei. Tagad uh, uzklausīsim ITRE komiteju. Es pati uzstāšos, un jūs zinat, ka ITRE komiteja ir atbildīga par pētniecību. Un es runāju arī, kā referente ietver programmai Horizons 2020. gadam. Sākumā gribu teikt, ka viennozīmīgā vienošanās ITRE komitejā ir pieņemta ļoti ilgu diskusiju un visu kolēģu iesaistas rezultātā. Sadarbojos kolēģi no visdažādākajām frakcijām šeit parlamentā. Lai sasniegtu to, mums bija nepieciešams ilgs darbs, divus gadus strādājām, 17 projektus izskatījām no 2007. gada. Tie ir pro, pētniecības projekta ar cilmes šūnām. Barīkungs zina, par ko es runāju. Tie bija projekti un pieredze no šiem darba ir Tāpat arī balstoties uz septīto ietvaru programmu un ētiskajiem principiem, šī vienošanās bija ļoti veiksmīga gan pētniekiem, gan arī uh, Eiropas pilsoņu um, plašam vairākumam, kas to atbalsta. Un līdz ar to tas uh, parāda uh, šādu tendenci un Eirobarometra aptāju dati to pamato. Līdz ar to eh, ITRA eh, komiteja saglabāja šādu nostāju. 2007. gadā tika sasniegt šī vienošanās, par kur runāju, un mēs eh, uzskatām, ka jaunajā ietvara programmā Horizons 2020. gadam šī pamatprincipi tiek saglabāti. Padome atvaista, atbalsta šādu nostāju, un tā tiek atspoguļota jaunās ietvara programmas tekstā. Šī vienošanās, un es gribu vēlreiz to uzsvērt, ir domāta tam, lai 2020. gada horizonta programmai un arī 2007. gada pētniecības projektu programmai padarītu iespējamu finansējumu pētniecībai ar šunas, cilmas cil, šunām, izmantojot, balstoties sekojušas principus. Tā ir nacionālās līmeņa lēmuma pieņemšana, taču ir nepieciešama Nacionālās ētikas komitejas piekrišana tajā dalībvalstī, kur pētījums tiek veikts. Otrakārt, ir nepieciešams zinātnisks novērtējuma process, to veids neatkarīgi zinātnieki, lai pamatodi šīs pētniecības ar cilmas šūnām nepieciešamību, respektīvi ir jāpierāda, ka šāda cilmas šūna pētniecība ir nepieciešamība. Treškārt, ir ļoti stingra ētiska pārbauda no Eiropas komisijas puses noteikti, un ceturtkārt, ja visi iepriekšējie noteikumi ir izpildīti, tad tiek a, veikta pārbauda a, atsevišķā katrā gadījumā dalību valstīs, kas tieks a, savās darba komitejās vai komisijās. Tie ir priekšnostījumi, ko mēs a, prasam. Taču astoņās a, dalību valstīs, kurās šī pētniecība tagad ir atļauta, ir papildus tam arī vēl ļoti stingra a, pārbauda demokrātiska, ko veic pilsoņi un pilsonis ievēlētās uh, tādās uh, institūcijās. ITRE komiteja pieņem, ka tā ir pētniecība, kas ir ļoti stingri zinātniski un ētiski kontrolēta. Tāpat arī uh, demokrātiskā kontrola ir ļoti strikta. Ja mēs to pieļaujam, tad tas nenozīmē, ka mēs uzliekam par pienākumu kādam. Horizonts 2020 ir iespējams finansēt pētnījumu ar cilmas šūnām, taču tas nenozīmē, ka tiek uzlikts pienākums to darīt, jo tas būtu pretrunā ar subsidaritātes principu un pretrunā spēkā esošiem līgumiem. Tātad, ja tas tiktu aizliegts, tad pētniecība tikai atmest atpakaļ kopējā līmenī, un tas jāsaka par Eiropas līmeni, un tas iespaidot arī mūsu konkurētspēju. Tātad. Es domāju, ka līdz ar to ITRAS komitejas nostāja ir skaidra. Tā ir pozīcija, kuru mēs eh, esam aizstāvējuši un kuru mēs arī turpināsim aizstāvēt. Eh, protams, a, eh, Uh, uzklausot visas frakcijas. Taču varu teikt, ka dažādās ļoti uh, īpašā, īpašās situācijas esam ievērojuši un mūsu skatījumā uh, rezultāts programma Horizons 2020 ir programma, kas veicina atbildīgu pētniecību, pētniecību, kas uh, noved ne tikai pie zinātniska progresa, bet arī pie mūsu uh, sabiedrības labklājības. Paldies! Paldies, paldies. Tagad uh, turpināsim un tagad jautājumi un atbildes. Vous venez de... No, eh, bueno, me... <laughs> Perdone. Uh, tā, tad... Uh, turpinam darbu. Jums uh, būs eh, laiks atbildēm. Viens no runātājiem saka, nē, es gribu uzreiz atbildēt. Nu, es redzu, ka es kā sēdes vadītāja neesmu īpaši um, efektīvi mums eh, jāpieturas pie mūsu darba kārtības. Eh, eh, mēs ļausim uzdot jautājumus, un pēc tam jums būs pietiekami daudz laika pilsoņu iniciatīvas pārstāvjiem atbildēt uz visiem jautājumiem. Runātājs saraksts ir ļoti apjomīgs, man jāsaka, nolasīšu vārdus. Lunačeks kundze, Golniša kungs, Mikolašika kungs, Pēterles kungs, Karvaljo kundze. Zaleska kungs, Petrovicka kungs, Paškas kungs, Prodī kungs un Estāras kungs. Un tad arī Tomsons kundze pēc tam. Nu, tas ir runātājs saraksts, slēdzu runātāju sarakstu. Vamos a, uh, vamos tā tad uh, mm, slēdz runātāju sarakstu. Mēs sākam. Divas minūtes katram jautājumam. Intvelds kundze pirmā runātāja. Thank you. Thank you. Paldies priekšsādētāji. Man ir liels prieks, ka iniciatīva dod mums iespēju noturēt šādu diskusiju pēc būtības. Tomēr es pēc būtības nepiekrītu mērķim, ko vēlas panākt organizatori. Tomēr gribētu norādīt pirms pārēj pie lietas būtības to, ka mani apmulsinājusi Pupinka kunga uh, nosūtītā vēstule, kas aicina ierobežot deputātu laika izteikšanos un izslēgt Kešmena kungu no diskusijas. Mēs esam deputāti, mēs runājam uh, tautas vārdā un mums ir jāizsakās Pupinka kungs. Secondly, Otrakārt, ar lielu interesi es uzklausīju komisijas nostāju par būtību. Pēc būtības neesmu saņēmusi atbildi uz šo um, pieprasījumu saistībā ar pilsoni iniciatīvu. Un treškārt, lai arī mums ir, protams, jāaplūko visi juridiskie aspekti, gal galā šīs nav juridiskas diskusijas, te mēs runājam par vērtībām. Uh, Var jūs apsveikt, jā, jūs esat uh, apkopojuši gandrīz 2 miljonus parakstu, tomēr gribētu jums atgādināt, ka Eiropas Savienībā dzīvo 5, vairāk nekā 500 miljoni iedzīvotāji, kas nav parakstījuši jūsu petīciju, jūsu lūgumu rakstu. Personally... Es personiski iestājos pret jūsu pieprasījumu līdz pat beigām, jo jūs šeit runājat par cieņu. Bet ko tad mēs darām ar miljoniem cilvēku cieņu, kas ir atkarīgi no zinātniskiem pētījumiem? Kas notiek ar visu to sieviešu cieņu, kam nav piekļuves drošām, likumīgām, uh, likumīgiem abortiem un kas ir atkarīgs no nedrošiem abortiem? Sievietes iet bojā. No nu, šiem cilvēkiem jūs attālināties, atsakāties, un es personīgi vienmēr iestāšos pret jebkādiem mēģinājumiem samazināt finansējumu zinātniskai pētniecībai un atbalstam sievietēm. Paldies! Muchas gracias. Paldies, sirsnīgs paldies. Invalds kundzei. Nākošā runātā Lunačeks kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Mans komentārs būs līdzīgs kā Sofija Intvalds kundzei. Un arī man ir, protams, prieks par to, ka mums ir iespēja diskutēt par šo priekšlikumu, jo tieši šis parlaments sasaukums aicināja komisiju noturēt šādu veidu diskusiju. Bez šī parlamenta sasaukuma mēs šeit nebūtu šodien. Tādēļ arī es uzskatu, ka šai iniciatīvai būtu jādod mums visiem iespēja izteikties, jo parlaments ir Eiropas pilsoņu pārstāvju fórums Es gribētu runāt par divām lietām, kas man rada bažas jūsu iniciatīvas kontekstā. Kā mēs zinām, tad tā nāk no ir, un ir balstīta uz ļoti konservatīvām kristiešu ticības, bet galu galā Eiropa ir dažāds, pārstāv dažādas gan valodas, gan etniskās grupas, gan arī ticības, un kas attiec uz reliģiju, tad uh, šajā kontinentā ir kristieši, musulmaņi, ebreji, citu reliģiju pārstāvi, ir arī agnostiķi un, un kas attiec uz trim lielākajām reliģijām - musulmaņiem, ebrejiem un kristi, kristiešiem. Tātad dzīves, dzīvības brīdis ir atšķirīgs. Jā, kristiešiem tas ir ieņemšanas brīdis, bet, tā, kas attiec uz ebrejiem, tad daudz cilvēku uzskata, ka embrijs nav uzskatāms par cilvēku vai dzīvu būtni 40 dienas pēc ieņemšanas, un arī musulmaņi uzskata, um, ka šis dzīvības sākšanās brīdis ir 40 līdz 120 dienas pēc ieņemšanas brīža. Ateistiem, agnostiķiem šis viedoklis varētu būt pilnīgi citāds, tādēļ es gribētu jautāt, kā jūs varat iesniegt šādu veidu iniciatīvu, kas ir pretrunā ar daudzu citu Eiropas pilsoņu ticību un uzskatiem. Tādēļ gribētu jautāt komisijai, ko jūs plānojat darīt šajā sakarā. Otra lieta. Jūs runājat par cieņu. Jūs runājat par cilvēku cieņu. Bet vai jūs zināt, ka uz šīs planētas katru dienu aptuveni 800 sievietes iet bojā saistībā ar um, dzemdību sarežģījumiem vai tātad sarežģījumiem dzemdību laikā vai grūtniecības laikā, jo tām nav piekļuves um, labai veselības aprūpei tām nav piekļuves drošiem abortiem. Vai jūs zināt, kas notiek valstīs, kur aborti nav droši vai nav atļauti? Tad viņi, šīs sievietes dodas pie, pie cilvēkiem, kas tos veids, bet bērns parasti, tātad bērns iet bojā tādēļ, ka arī šis aborts nav drošs un likumīgs. Un esmu piedalījusies arī jau visai sen konferencē Kairā un jau pirms 20 gadiem uh, būtiski bija nodrošināt abortu drošumu, jo citādi sievietes iet bojā katru dienu 800 sievietes. Tikpat gandrīz daudz, cik parlamentā deputātu. Tādēļ gribu jautāt, vai jūs tiešām vēlties atbalstīt to, ka šīs sievietes iet bojā? A ver, Muchas gracias. Paldies. Zaborskas kundze par reglamentu. Paldies, priekšsētājs kundze, bet es gribētu uh, lūgt kolēģiem uh, respektēt uh, tematu uh, par uh, pirmo uh, diskusiju, jo mēs uh, nu, jaucam visu un pēc tam rezultāts uh, patiesi e, nebūs ļoti efektīvs. Thank you. Paldies, Zaborskas kundze. Jums ir pilnīgi taisnības lūdzu kolēģis eh, ievērot eh, šī eh, sarunas tematu un ievērot jums atvēlēto runas laiku. Lūdzu, ievērojot runas laiku, lai mēs varam nedaudz iegūt laiku. Nākošais runātais Golniša kungs. C'est vrai. Voilà, est-ce que on... Vai jūs mani dzirdat? Nu, ja jūs varētu uh, atgriezt pulksteni pie nulles. Sāk savu stāšanos. Uzklausīju visu to, kas tika teikts ar lielu uzmanību. Īti paši to, ko teica divas iepriekšējās runātājas, bet es nepiekrītu viņa teiktajam. Es domāju, ka ne tikai kristiešu reliģijā, bet arī gan ebreju, gan arī musulmaņu reliģijā atzīst bērna dzimšanu ieņemšanas brīdī, respektīvi bērna um, veidošanos dzimšanas brīdī, kurā brīdī uh, dzīvība kļūst par um, atzīstam. Es domāju, ka tas ir ne tikai reliģisks jautājums, bet arī filozofisks un arī um, ateismu jautājums un zinātnes jautājums, kas parāda to, ka uh, cilvēka dzīvība eksistē no ieņemšanas brīža. Es uzklausīju arī mm, ļoti uzmanīgi to, kas tika teikts, uh, ko teica kolēģi un komisijas pārstāvji. Uh, vicepriekšsēdētāja Kasteks kundze teica, ka uh, pētījumi ar cilmes šūmēm nav uh, patenta um, jautājums, nav patentējams, bet man liekas, ka personīgi es, nu, piemēram, atbalstu to uh, ne tikai jautājumu, ka tas nav paten, patentējums, bet ka nedrīkst izpostīt cilvēku dzīvību. Un ir paradoxāli teikt, ka šīs dzīvās šūmas nav, eh, tās nav patentējamas, bet un eh, ir iespēja tās iznīcināt. Man liekas, ka tas nav savietojami, un tas ir pret eh, cilvēktiesību konvenciju Eiropas un arī juridisko mm, mantojumu, kas mums ir Eiropas cilvēkiem, kas mums ir mūsu civilizācijas kopā dots. Un es domāju, ka mm, pārliecinoši var arī teikt, ka tie elementi, kas ir precizēti, ir savā ziņā Eiropas Savienības līnija, nu, teiksim tā, dalībvalstu ētikas pamatprincipi, proti, no vienas puses ir iespējami eksperimenti kādā no dalību valstīm, un uh, tas varētu būt uh, leģitīma attiecībā uz uh, Eiropas Savienības līdzekļiem. Un uh, visbeidzot, es gribu uh, subsidaritātes argumentu atspēkot. Es nedomāju, ka iniciatīva tāda, kāda tā ir, pat labā pārkāp subsidaritātes principu. Tas savā ziņā ir papildinājums, ko mēs nu, dodam pašu sev finansējumam. Tas fakts, ka Eiropas Savienība atsakās šādu vai citu aktivitātes veidu nekādā veidā nesamazina dalību valsts tiesības. Tas ir iemesls, kādēļ šī iniciatīva ir leģitīma. Šeit uh, runa ir par uh, cilvēku uh, un galu galā tas nav tikai zinātniskās zināšanu un zinātnes jautājums. Paldies! Paldies par finansējumu jautājumu. Tātad, dārgie kolēģi, Lūdzu, ievērojot jums atvēlēto runas laiku. Nākošais runātājs Mikolāšika kungs. Paldies! Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Es pozitīvi vērtēju pilsoņu iniciatīvu, un, manuprāt, šis ir vēsturisks brīdis, jo šo iniciatīvu ir atbalstījuši gandrīz 2 miljoni eiropiešu. Tie ir Eiropas pilsoņi, un viņiem ir tiesības izteikt savu viedokli Man ir liels prieks, ka Ei Eiropas komisija ir reģistrējusi šo iniciatīvu un attiecīgi strādās. Es runāju šobrīd gan kā uh, medicīnas doktors, gan arī kā deputāts, un es kā bioētikas eksperts uh, gribētu gribēt teikt, ka es ļoti sekoju šim procesam. Bieži vien tiek runāts par šādu daudzsološu procesu, bet tiek iznīcināti desmitiem tūkstošu embriju un nekādi solījumi beigās netiek izpildīti. Neviens no šiem daudzsološajiem potenciālajiem mērķiem netiek sasniegts. Protams, ka cilmes šūnas um, nedara vienmēr to, ko mēs vēlamies, un embriju gadījumā uh, ja tiek izmantotas tātad cilmes, šīs cilmes šūnas aug, izaug, no augļa izaug zī, tātad bērns, zīdainis un pēc tam pieaug, pieaudzis cilvēks. Tieši tā ir jāuzvedas embrija cilmes šūnām. Turklāt arī Eiropas Savienības pamatiesību harta nosaka to, ka nedrīkst pārkāpt cilvēku cieņu un tiesības uz dzīvi pilnīgi visiem. Tas ir, tas ir citāts. Un finansējot šāda veida pētniecību, mēs liedzam šīs uh, um, iespējas uz dzīvi, tiesības uz dzīvi desmitiem, simtiem tūkstošu cilvēku. Cilvēka cieņa ir jāaizsargā no paša dzīvības sākšanās brīža, neatkarīgi vai runājam par kristiešiem, ebrejiem vai agnostiķiem. Un to apstiprina arī Brusla pret Green, Greenpeace gadījums, un es gribētu norādīt, ka apvārsnes 2020 inovācijas stratēģija ir trīs pīlāri Pirmkārt, izcila zinātne, uh, rūpnieciskā līderība un sabied ar sabiedrību saistīti izaicinājumi. Tādēļ es gribētu jautāt, vai cilvēku, tātad embriju cilmes šūnas tiešām mums ļauj sasniegt šos trīs mērķus. Pirmkārt, izcila zinātne. Ja ir ētikas problēmas un pārprasta um, interpretācija šim potenciālam, tālāk rūpnieciskā līderība, ja nav iespēja patentēt uh, aizsardz, tātad, vai aizsargāt um, to, ka netiek izmantots komerciāliem mērķiem cilvēka organisms. Un treškārt, um, tātad arī šis sabiedrības pīlārs, vai tiešām tas ir tas ceļš, ko vēlamies iet. To daļu arī pabeigšu priekšsēdētājs kundze savu uzstāšanos, vai tiešām šādā veidā gribam veicināt Eiropas Savienības konkrētspēju pasauli. Es domāju, ka nē. Paldies! Mm -hmm. Uh, muchas gracias, senor Mikolāšik. Paldies, Mikolāšik kungam. Pēterlis kungs. Tiene la palabra el señor Peterle. Jā, lūdzu, Peterlis kungs. E, gospa predsedujoča, spoštovani kolegice in kolegi. Priekšsādātājs kundze. Dārgie kolēģi, kolēģis. Uh, Dārgie pilsoņu iniciatīvas pārstāvji, esmu ļoti iepriecināts par šo iniciatīvu un par to, ka gandrīz divi miljoni eiropieši prasa, lai mēs runātu par ES pamat tēmām. Un pirms parakstījām pirmo līgumu par ES jauni principi tika sastādītie balstās uz cilvēku cieņas ievērošanu Un, protams, ka tas ir ietverts arī cilvēktiesību hartā. Šeit mēs runājam par cilvēka dzīves neaizskaramību. Šodienas iniciatīva noved eh, pie tā, ka mums šodien eh, jāpārdomā par to, kas ir šis pamats kopējai eksistencei, kopējai dzīvei. Šeit mums nav nepieciešama viss. Uh, eh, tikai uzstāšanās kameru priekšā mēs negribam uzsvērt atšķirības starp mums. Protams, ka tāda ir daudz. Mēs gribam mēģināt Eiropas Savienībā rast kopēju saucēju, lai um, labu uh, attieksmi definēt attiecībā uz dzīvi tās uh, agrākajā fāzē. Es domāju, ka diskusijas ir nepieciešams. Šeit ir jautājums par statusu, par to, kāds status ir zinātnē un progresai progresam, bet arī par to, uh, kas ir dzīvība. Un es domāju, ka mēs nevaram atteikt embrijam šo cilvēka status, arī Eiropas kopienties ir lēmusi. Un tas, ko saka tiesneši, tas ir ļoti nozīmīgs, tas ir ļoti nozīmīgs Eiropas Savienībā, un to nedrīkst nepareizi interpretēt un neievērot. nedzimusi dzīvība neapdraud ne cilvēkus, ne kreiso, ne labo politisko spektru. Tas mani neinteresē. Man interesē jautājums, kas ir humāns Eiropā. Humāns ir respekts pret eh, dzīves sākumu. Arī biologi nezin, kur ir dzīves sākums, dzīvības sākums un agrā fāzē, kad veidojas cilvēks. Mums jāuzdod jautājums, kā mēs varam šo cilvēku aizsargāt brīdī, kad viņš pats nespēja aizsargāties. Paldies šai pilsoņu iniciatīvai, kas uh, ir aktivizējusi daudzus no mums, un esmu iepriecināts par diskusiju. Paldies! Paldies Pēterlis kungam. Es gribu atgādināt, ka divas minūtes katrs var uzstāties. Uh. Prezident. Labrīt, paldies priekšsēdētāji gribētu sveikt šo iniciatīvu viens no mums. Tas ir tiešām ļoti sarežģīts jautājums. Es biju viena no referentēm apvārsnes 2020 kontekstā, strādājot pie, šiem, pie šīs konkrētās programmas kopā ar kolēģi Madugals kundzi. Izstrādāts satverks attiec uz apvārsnes 2020 programmu, tad tika panākta tiešām plaša vienpār, vienprātība Eiropas parlamentā par to, ka Eiropas komisijas priekšlikums uh, saistībā ar pētniecību un uh, tātad ar embriju cilmes šūnām būtu jāsaglabā. Šis priekšlikums nosaka, ka tiek turpināta praksme, kas ir ietvert arī 7. ietver programmā. 7. ietver programmā bija vesela virkne ar šiem garantijas elementiem, drošības elementiem, kas ir ļoti skaidri izklāstīti, un to jau darīja kolēģe Madurela kundze, tādēļ vēlreiz to neatkārtošu. Šī procedūra tika ieviesta Eiropas padomēku un to 2004. gadā izdarīja Portugāla, kad es strādāju par zinātnes ministriju kopā ar valsts sekretāru, mēs piedāvājam šādu risinājumu pēc ļoti ilga perioda, kad mums neizdevās rast vienošanos. Un Šo sarunu laikā mēs nodrošinājām septītās pamatprogrammas uzsākšanu. Šī procedūra jau to laiku izrādījās tā vienīgā, par kuru mums izdevās panākt vienošanos padomas ietveros. Septītās ietveru programmas laikā, kas attiec uz praksi, tad, manuprāt, procedūra atbilda visiem izaicinājumiem tik ļoti delikātā jomā un jautājumā. Diskusijās par apvārsnes 2020 referenti atbalstīja šo procedūru, tomēr mēs noturējām ar, arī ļoti plašas konsultācijas gan ar zinātniekiem, gan arī ar pacientu organizācijām un patentu organizācijām. Tas bija būtisks elements, lai mēs varētu turpināt atbalstīt šo procedūru, kas uh, ir saistīta ar septītās pamatprogrammas turpināšanos. Un te gribētu norādīt, ka es arī runāju Vikiju Fordu savas kolēģis vārdā, kas bija jānu referente no ECR grupas. Viņa šodien nevarēja piedalīties šajā uh, uzklausīšanā, bet mēs kopīgi esam tātad konsultējušās ar ļoti plaši iesaistīto pušu loku. Un konkrētā programma par to ITRE komitejā bija vienbalsība un arī plenārsesijā plašs balsu vairākums. Un mums izdevās arī panākt uh, vienošanos ar padomi. Tādēļ balstoties uz savu pieredzi sarun, sarunās par septīto ietver programmu padomē un arī šobrīd uh, sarunas par uh, apvārsnes 2020, manuprāt, esošā situācija. Šis risinājums ir līdzsvarots un es domāju, ka tas ir vienīgais, par ko mums izdosies panākt vienošanos starp visām trim institūcijām, kas ļautu turpināt pētniecību Eiropas nākotnē un labklājībai. Paldies! Muchas gracias, señora Carvalho. Paldies. Zalevska kungs. Paldies, priekšsādātāji. Pirms es eh, pievērsīšos eh, šim jautājumam, es eh, gribētu lūgt pirmo runātāju tā pieticīgāk izteikties. Viņa apšaubīja divu miljonu parakstu likumību. Labi, laiks ir nauda, tad uz priekšu. Mēs runājam taču eh, divu mil, eh, viņi runā divu miljonu cilvēku vārdā. Mēs te parasti pārstāvam, kā ievēlētas personas, tikai pāris tūkstošus. Embriju izmantošana pētniecībā ir ētiska, juridiska eh, un sociālā problēma. Cilvēki taču nevar uh, sākt tagad regulēt, kā sākas dzīvība. Sākums ir sākums. Mēs varam runāt par uh, demokrātiskiem principiem, bet mēs uh, dzīvību neveidojam. Es pārstāvu sociālo zinātņu uh, jomu. Un jauki, kā Smeica kungs saka, ka pētniecības projekti, programmas un pieteikumi sociālajā sfērā uh, arī var mums palīdzēt atrisināt šo problēmu ar embriju izmantošanu. Mēs varam piedāvāt psiholoģisko atbalstu sievietēm, kas cieš no nabadzīgajiem apstākļiem, piemēram. Mēs daudz runājam par dzīvnieku izmantošanu pētniecībā. Kašman kungs pārstāv savu ideoloģiju. Jūs vairāk kārt teicāt, Kašman kungs, ka sievietei jālem par savu ķermeni. Sievietes ķermenis ar embriju iekšā, tas ir viņas ķermenis. Bet varbūt tas ir tomēr kaut kas cits, šis jautājums sev jau jāuzdod. Paldies, Zaleska kungs. Tagad Uh, Piotrovska kungs. Paldies, priekšsādātāji, dāmas un kungi, cilvēka dzīvība sākas uh, ieņemšanas brīdī, ja mēs uh, esam aicināti to aizsargāt ar pašu pirmo brīdi. Mēs nedrīkstam pieļaut nekādus eksperimentus vai embriju izmantošanu. Es ļoti atzinīgi vērtēju šo iniciatīvu un nevaru piekrist Lunačekas kundzei, kas uzskata, ka šī tikšanās un šī diskusija notiek pateicoties Eiropas parlamentam. Nē. Uh, mēs uh, dzirdam, ka daudzi šeit ir pret šādām iniciatīvām. Mūsu pilsoņi paši ir savākuši šos gandrīz divus miljonus parakstu. Enfelds kundze mēģināja pateikt, ka tas nav svarīgi, bet tas taču ir milzīgs skaitlis. Cik tad cilvēki ir balsojuši par jums, kad eh, jūs teikat ievēlēta eh, par deputāti? Vai tiešām tie bija divi miljoni vai vairāk? Mēs tagad runājām par eksperimentiem. Uh, ar cilvēku embrijiem un vēlamies tos izbeigt. Diemžēl šī ir pēdējā reize, kad Eiropas parlaments tiekas šajā sasaukumā, un es um, nezinu, vai tas ir labi. Uh, drīzāk tas ir tāds negatīvs aspekts, un es gribētu vērsties pie komisijas. Tagad parlamenta un arī komisijas pilnvaru termiņš beidzas, bet vai komisija šo svarīgo tematu nodos saviem pēstečiem, vai mēs šo tematu nodosim saviem pēstečiem? Es ceru, ka šai iniciatīvai būs labi panākumi. Muchas gracias. Un... Liels paldies. Eh, Intfeld vēlas runāt par kārtību, vai ne? Es gribēju tikai precizēt, jo mani tagad divreiz piesauca uh, Tad vispirms atbildēšu iepriekšējiem runātājiem. Eiropas parlaments ir likumdevēja iestāde, un mēs, es, Zelēska kungs, esmu atbildīga par savas, savu ķermeni. Labi, paldies. Tomēr nebija te runas par kārtību, tāpēc jūs nevarat izteikties. Paška kungs. Paldies, priekšsādātāji, godātie uh, kolēģi, kolēģis. Mūsu tiesību sistēma balstās uz Romas līgumiem un uh, senās Romas likumiem, kas paredzēja arī atbildību par vēl nepiedzimušu bērnu Piemēram, ja uh, zaldāts tika nogalināts pirms piedzima viņa bērns, bērns varēja mantot tēva īpašumu. Pie mums Eiropā pēc otrā pasaules kara mēs uh, esam tiesājuši nacistu uh, noziedzniekus uh, Mengele un citus, un uh, tomēr rezultātā mēs esam nonākuši pie nekonsekventas likumdošanas, un tāpēc jāņem vērā šī iniciatīva. Paldies, Prodikungs! Paldies, priekšsādātāji! Es domāju, priekšsādātāji, ka Eh, vienīgais atskaites punkts uh, ir apaugļošana, ka tā ir notikusi, kad uh, eh, ģenetiskais mantojums ir pilnīgs un sākas dzīvība, ir izveidojusies uh, konkrēta personība. Un ir izveidojies cilvēks. Tam ir visas tiesības un jāatzīst arī uh, cilvēka cieņa ar šo brīdi. Runa nav šeit par uh, reliģisko pārliecību. Embrejs nav uh, objekts, to nevar instrumentalizēt un izmantot kaut kādu mērķu sasniegšanai. Bet jāatzīst arī, ka pastāv kāda ētiska problēma. Proti, šī Eh, nostāja izslēdz abortus. Tomēr pašlaik mēs nerunājam par abortiem. Es gribētu jautāt, vai ir iespējams novilkt paralēles starp, piemēram, orgānu izņemšanu no mirušā ķermeņa un šūnu izņemšanu no uh, mirušā embreja. Paldies, uh, Staras kundze. Signora Staras. Uh, Staras kundze nav klāt. Oreha kungs. Paldies. Es gribēju izteikt tikai dažus komentārus. Um, pēc uh, pilsoniskās iniciatīvas uh, prezentācijas. Domāju, uh, ka vajadzētu uzslavēt viņus un arī parlamentu deputātus par to, ka notiek diskusijas šādos apstākļos. Mēs zinām, ka reizēm ietekme ir visai paslēpta un diskusijas nevar attīstīties brīvi un netraucēti tāpēc, ka kāds ka politiskais strāvojums parlamentā ir pārāk ietekmīgs, kaut gan to virspusē nemaz neredz. Domāju, ka mums labi jāapzinās, uh, pirmkārt, kāda ir Eiropas institūciju loma šeit Otkārt, mēs nevaram diskutēt par to, kas nav iekļauts šajā iniciatīvā. Šeit nav runas par subsidiaritātes principu pārkāpšanu. Šajā iniciatīvā nav runas arī par reliģisko pārliecību vai pat par abortiem. Runa ir par cilvēku embriju iznīcināšanu, par cilvēka cieņu, par nepiedzimušā bērna cieņu, kas vēl nevar sevi aizstāvēt runa ir par dzīvības vērtību. Te izskanēja daži komentāri par uh, parakstu skaitu. Es domāju, ka parakst, tas tiešām pierāda, ka pilsoniskās iniciatīvas netiek ievērotas. 1,7 miljoni vai gandrīz 2 miljoni uh, Varbūt tas nav vēl tik daudz, bet tas taču ir ļoti nozīmīgs skaidrs. Tas um, um, nevar tikt diskvalificēts šis skaidrs. Un mēs nevaram balstoties uz parakstu skaitu, nevaram to, šo skaitli arī salīdzināt ar vēlētāju skaitu katram deputātam. Uh, Pilsoniskās iniciatīvas ir brīvas un arī mums ir tiesības izteikties brīvi, pārstāvot savus vēlētājus. Arī tāpēc vēlos pateikties tiem, kas organizēja šo uzklausīšanu. Paldies! Uh, Stanrakungs, priekšsēdētāja, es, štatarikungs, es gribētu uh, par kārtību izteikties. Kešmena kungs, vai jūs, vai arī Kastektes kundze, jūs nerunājāt uh, komiteju vārdā, jo trīs komitejas kā tādas nav ieņēmušas nekādu nostāju par šo jautājumu. Jūs paudāt savu privāto vai politisko viedokli. Tas ir jāuzsver. Horizon 2020 is not something. Apvārsnes 2020 nav nekas privāts, saka Tomsens kundze. Štatari kungs. Es gribētu teikt visiem, kas kritizējuši šo iniciatīvu. Eh, būtu tiešām eh, nodevīgi pilsoņus ievērot tikai tad, kad viņi pārstāv to, ko vēlaties jūs, ko vēlas uh, jūsu politiskais spēks. Ja pilsoņi pārstāv citus uzskatus, tad pēkšņi pilsoņi ir eh, nērti traucēkļi. Trešais punkts. Um, abortu programmu finansēšana un embriju patentēšana tas ir pretrunā ar Eiropas Savienības likumdošanu, un pilsoniskā iniciatīva pieprasa tikai to, lai Eiropas Savienība ievēro savu likumdošanu. Tas ir attaisnoti un pamatoti, to vēlas mūsu pilsoņi. Tad būtībā te runa ir tikai par to, Eiropas Savienība lūdzu ievērojiet savu likumdošanu, neko citu iniciatīva neprasa. Un dalību valstīm vajadzētu piedāvāt grūtniecēm kaut ko citu nekā abortu. Jāpiedāvā cita palīdzība, uh, lai sievietes nebūtu spiestas nogalināt savu nedzimušu bērnu. Nākamais punkts. Godātās kolēģis no kreisā spektra. Ētisku problēmu par dzīvības tiesībām nevar atrisināt pārvēršot to par citu ētisku problēmu un runāt uh, par tās personas tiesībām, kas piedalās šajā nogalināšanā. Nav runa par to, vai persona, kas piedalās nedzimušā, uh, nedzimušās dzīvības iznīcināšanā, pati cieš vai nē. Tas ir pretrunā ar uh, pamattiesību principiem. Un visbeidzot, aborts uh, vienmēr ir nāvīgs nepiedzimušam bērnam. Sievietei, mātei nevienmēr par laimi, un tāpēc valstī ir pienākums aizsargāt bērnu, kas vienmēr iet bojā, un sievietei jāpalīdz, lai viņa nebūtu spiesta veikt abortu. Paldies! Muchas gracias. Tiene la palabra el señor. Paldies. Kas īnīkums nākošais? Un vēlreiz atgādināšu lūdzu, nejauciet tēmas, lūdzu ievērojiet tēmatu, par ko runājam. Kas īnīkums? Paldies priekšsēdājs kundze. Atsaukšos uz Prodikungu. Tad, kad kāds ir notiesāts uz nāvi, tad tas iet bojā. Ja, uh, mirušie ir miruši, tad uh, orgāns var izņemt un transplantēt. Uh, bet šeit runa ir par pētniecību, par pētniecību izmantojot embrijus. Ir runa iet par to, ka embriji tiek nonāvēti, lai veiktu pētījumus. Es negribu runāt par um, abortiem, tas ir kas cits. Abortu um, gadījumā ir uh, cilvēciska būtne, kas ir iesaistīta, un tur ir citi ietver nepieciešami Embrijas eh, ir eh, tiek skatīts atsevišķi no eh, šī, šī ķermeņa, kurā tas ir. Bet runa ir par finansējumu, un jautājums ir par to, kādēļ Eiropa iejaucās tad, kad Eiropas līdzekļi Ungārijā tika izmantoti, lai veikt darbības pret abortu. Toreiz Eiropa teica, noņemiet uh, plakātus, jo, ar, uh, jo tam tiek izmantotas Eiropas finansējums, bet kādēļ tas tas ir? Nu, ir mums ir jābūt neitrāliem uh, un uh, nevis uh, vienu vai otru pusi uh, izmantot kā nostāju Un nākošais jautājums. Šī pilsoņa iniciatīva ir viena no lielākajām, tā ir uh, savākus uh, viena no lielākajiem skaitiem pilsoņa iniciatīvām. Un mēs negribam, lai visi jautājumi tiktu uzreiz atbildēt. Mēs gribam diskusijas, zinātniskas diskusijas parlamentā. Ja mēs to tā noslēdzam, tad. Uh, stiprinātu mēs populismu un uh, neusticināšanos Eiropai, un tas neatbilst mūsu pamatprincipiem. Uh, tuvība Eiropai jākāpina, un tādēļ nākošajā sasaukumā mums jādiskutē par šiem jautājumiem un jāturpina diskusijas. Paldies! Paldies, tagad man Dalēnkungs. Voorzitter, laat ik beginnen om. Priekšstādātājs kundze, sākumā gribu izteikt pateicību un arī gribu uzteikt tos, kas iniciatīvu ir aizsākuši un kas tik skaidri šodien parāda vīzijas atbalstu iniciatīvu diviem asludēm. Nu, pirmkārt tādēļ, ka pilnībā atbalstu jūsu uzskatus par dzīvību, un otrkārt atbalstu šo iniciatīvu priekšstādājas kundze tādēļ, ka šajā parlamentā daudz kolēģi aizvien un aizvien sūdzas par lobiju ietekmi, bet to, ko mēs redzam šodien šīs iniciatīvas īstenošanā, mēs redzam, ka vairāk par miljonu pilsoņiem un tūkstoši brīvprātīgo ir apvienojuši spēkus pret uh, lobbyiem, uh, kam ir uh, daudz kapitāla un kas lobē biomedicīnas pasauli, kas veids pētījums izmantojot embrijus un embriju uh, audus. Un Pupinga kungam jautājums. Jūs, jūs iniciatīvā izsakat arī priekšlikums uh, par uh, ES, ES finansējumu. Un jūs piedāvājat uh, zināmu līdzekļu pārbīdi, embriju pētniecība un pētniecība, kurā tiek izmantotas citas cilvēks šūnas pētniecībai, piemēram, tiek izmantotas ar pētniecības uh, šūnām uh, no um, kuņģu, kuņģu šūnām, vai um, uh, ir iekļauts arī uh, jautājums par pētniecību ar šūnām no citām uh, ķermeņdaļām. Paldies, tagad Gomeškundze. Um, Obrigada, Sr. Presidente. Eu estou completamente contra esta Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es esmu absolūti pret šo iniciatīvu. Es domāju, ka sieviete valstis pašas kontrolē savu ķermeni. Un es domāju, ka šī uh, iniciatīva ir domāta, lai to apšaubītu, to, ko miljonu cilvēku ne tikai Eiropā, bet arī citur ir sasnieguši. Un tādēļ es gribētu zināt, kāds ir šīs iniciatīvas mērķis. Es nemaz negribu uh, apšaubīt uh, miljoniem cilvēku, kas ir. Uh, šo jautājumu sākuši skatīt, bet e, Eiropas centros un citur šie cilvēki, kas strādā, un saikne ar citām organizācijām, piemēram, saikne arī ar amerikāņu centriem, kas ir iesaistīti. Es domāju, ka šeit ir visļaunākā tumsonība un antizinātniska šīs iniciatīvas nostāja. Paldies! Aplausos. Por favor, dejen que cada uno se exprese. Esta es la casa de la democracia. Aicināšu jūs tomēr ļaut visiem izteikties, tam mēs esam demokrātijas, demokrātiskā parlamentā un visiem ir iespēja izteikties. Lūdzu, turpiniet, Gomešs kundze. Nu, patiesībā tas arī ir tas, ko es gribētu iegūt no iniciatīvas organizatoriem, gribētu jums jautāt, kāda ir saikne ar tiesiskuma centru, kuru izveidoja Pat Robinsons, kurš ir um, Amerikā fundamentālists, kas vēlas savietot, seks, uh, nodrošināt to, ka seksuālās un reproduktīvās veselības tiesības ir liektas lielai daļai sabiedrības. Paldies! Tiene la palabra el señor Simán. Paldies, Gomešs kundze. Simanskī kungs lūdzu. Senjor Simanskī, le tengo aquí delante, tiene la palabra. Lūdzu, Simanskī kungs. Nie mam tak dokładnych danych, jak... Paldies. Man, protams, nav pieejami tik skaidri un precīzi fakti, kā tie, par kuriem tika runāts. Es nevarētu runāt par grūtnieču vai māšu mirstību, par mirstību abortu laikā. Bet es domāju, ka aborts vienmēr beidzas ar nāvi, ar nedzimušā bērna nāvi. Un katram bērnam būtu jāatzīst tiesības neiet bojā Par to vajadzētu arī diskutēt. Es, protams, eh, saprotu, ka katra sieviete vēlas un ir tiesīga kontrolēt savu ķermeni, bet eh, runa ir par lemšanu par citas personas dzīvību. Daudz šeit runāja par zinātnes brīvību. Protams, Tā ir svarīga vērtība, bet tā nav absolūta. Zinātnieku brīvība nav beznosacījumu brīvība. Mēs varētu iedomāties, ka, piemēram, eigēnika tiek uh, veicināta uh, zinātnes brīvības vārdā, un uh, kad dzīvība tiek nostādīta zemāk par zinātni. Līdz ar to mēs apšaubīsim vispār cilvēces nozīmi un pastāvēšanu. Nedomāju, ka šeit kāds būtu klāt, kāds zinātnes brīvības vārdā būtu gatavs pats atteikties no dzīvības. Žēl, ka mums šodien ir tik maz laika, lai izrunātu visu šos svarīgos aspektus, jo zinātnes brīvība ir jāsasaista ar ētiskajiem ierobežojumiem. Mēs tam izstrādājuši kompromisu strādāt pie programmas apvārsnes 2020. Diemžēl šis kompromiss nav tik labi līdzsvarots un e, neatspoguļo pareizi embriju vērtību, kā arī citus instrumentus. Profesors Vārī runāja par alternatīvām uh, e, cielmes šūnu pētniecībā. Un es gribētu pateikt, jautāt iniciatīvas autoriem, kā arī komisijai. Kāds jūsuprāt būtu alternatīvo pētījumu metožu potenciāls? Ir taču iespējams strādāt ar pieaugušo eh, cilmes šūnām vai arī pārprogrammētajām cilmes šūnām. Ja būtu iespējams izmantot šādu šūnu veidus, tad mums atkristu šis ētiskais jautājums. Paldies! Gracias. Tiene la palabra el señor Legutko. Le recuerdo que, por favor, eh, tarden solamente dos minutos. Paldies, Legutko kungam lūdzu vārds, bet lūdzu iekļauties divās minūtēs, jo galu galā septiņi vēl jautājumi sekos. Legutko kungs, lūdzu. <clears throat> E, Szanowni Państwo, wszystkie... Damsum kungi. Visas labās ētiskās sistēmas balstās uz pieņēmuma, ka dzīvība ir primāri aizsargājama. Galvenā vērtība ir cilvēka dzīvība. Un e, neviens e, izņēmums no šī pamatprincipa nenovērt pie labās sistēmas. Uh, Eh, tas viss beidzās vienmēr ar barbārismu. Šodien man rodas iespējas, ka Eiropas Savienība nu jau kādu laiku sliecas uz barbārismu. Tas ir satraucoši un šī tendence būtu jāpārtrauc. Eiropas Savienībā mēs esam uh, pakļauti ideoloģijas monopolam. Piemēram, pētniecība ar cilmes šūnām ir daļa no tā. Cits ideoloģisks aspekts, kas traucē mums doties uz priekšu, ir abortu jautājums. Es baidos, ka mēs varētu te izveidot tos kā jaunos krustagājienus. Katrs dokuments parlamentā tagad iekļauj kaut kādu atsauci uz abortiem, un tie, kas to virza uz priekšu, ir fanātiķi. Viņi ir apsēsti. Un citi atkal nevēlas atzīt, ka uh, tas vispār notiek Eiropas parlamentā. Uh, bet uh, mēs nedrīkstam pieļaut, kā šīs monopolas saglabātos. Tāpēc, ka tas tēmas, kas mums tiek uzspiestas, ir neproduktīvas. Mēs nedrīkstam to pieļaut. Muchas gracias, uh, la señora Lubač. Liels paldies. Лубачева сконзе, лудзу. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Es domāju, ka nevar būt nekādu šaubu, ka šādas diskusijas, kā šodien, ir atbalstāmas. Gan 3,2 miljoni parakstu, tas, protams, ir ļoti nozīmīgi, bet arī Eiropas parlaments ir daļa no šīs pilsoniskās iniciatīvas. Mēs pārstāvam Eiropas pilsoņus un Eiropas institūcijām. Vajadzētu tāpēc e, šīs diskusijas iekļaut savā darba kārtībā. Šodienas uzklausīšana ir ārkārtīgi svarīga. Runa nav tikai par ētiku vai likumdošanu. Mums vajadzētu runāt arī par lietas būtību. Un tā ir saistīta ar pamattiesību jautājumu. Mums vajadzētu pareizi uh, Uh, salikt akcentus tieši parlamentā. Mēs vēlamies aizsargāt cilvēka embrijus, mēs vēlamies aizstāvēt cilvēku uh, pamattiesības, arī uh, seksuālās un reproduktīvās tiesības. Tāpat jāievēro vienlīdzības princips un dabisks līdzsvars. Te pašā laikā uh, jātīsta zinātnē. Cilmes šūnu pētniecība ir iekļauta stratēģijā apvārsnes 2020. Vajadzētu uzklausīt arī zinātniekus. Manas valsts zinātnieki lūdza paust viņu uzskatus, proti viņi uzskata, ka pētījumi ar embriju šūnām ir jāturpina, jo Rezultāti ir daudzsološi un varētu palīdzēt mums novērst daudzas problēmas, kas skar arī nedzimušus bērnus. Paldies, Savo kungs! Thank you, Chair. I will... Paldies, priekšsādātāji! Paldies! Man ir tiešām žēl, ka mēs runājam par šādu jautājumu vēlēšanu kampaņas laikā. Un parasti šajā telpā nevalda tik liels troksnis, neesam varbūt raduši tik bieži. Gribētu sākumā teikt, ka es atbalstu šo iniciatīvu, lai arī neatbalstu aizliegumu. Es, protams, esmu par dzīvības sargāšanu. Mēs esam, tātad man ir četri brāļi un māsas, mums kopā ir 17 bērni, esmu protestants un mums visiem ir tātad viens partneris, ģimenē ir bijis viens aborts, mana jaunākā brāļa sieva izdarīja šādu izvēli un šo abortu nācās veikt, jo um, bija apdraudēta mātes dzīvība grūtniecības laikā. Tomēr gribētu sniegt dažus piemērus, kādēļ Šo iniciatīvu jāatbalsta. Mums nevajadzētu kaut ko aizliegt šobrīd. Viduslaikos tika aizliegta vivisekcija, to aizliedz baznīca. Tomēr padomāsim, kādā veidā um, mirušo ķermeņu izpēta ir palīdzējusi zinātniskiem atklājumiem, un padomāsim arī par reliģiskiem ticīgiem vecākiem, kas neizmanto zinātnes sasniegumus un nevakcinē bērnus pret poliomelītu, un tad bērniem nākas ciest no šīs briesmīgās slimības. Ir ļoti daudz piemēru zāles, kas ir uh, tikušas pārbaudītas un izmēģināts arī uz cilvēkiem. Tātad es tomēr aicinātu mūs būt piesardzīgiem Mēs zinām, ko nozīmē pārstāvēt uh, mazākuma tiesības. Mēs zinām, cik bīstam var būt reizēm uh, pakļauties vairākuma mm, pārliecībai. Tādēļ par aizliegumu es jūs aicinātu tomēr varbūt nedomāt. Esiet tiešām piesardzīgi, uh, tad, kad runājat par atteikšanos vai kaut kā aizliegumu, jo mums nevajadzētu runāt par aizliegumu vai atteikšanos, bet gan par cilvēku dzīves aizsardzību. Paldies! Liels paldies, Sagorkungs! Embitskī kundze lūdzu. Madam Zembinsing. Zembitskī, Binskī kundze lūdzu. Dziękuję bardzo. E, ponieważ wszyscy dotychczasowi mówcy. Senečins kundze. Paldies. E, visi runātāji no Polijas ir atbalstījuši šo iniciatīvu. Es eh, gribētu tagad uh, apgāst šo priekšstatu, ka Polija ir fundamentalistiski noskaņota valsts. Šīs iniciatīvas paslēptais mērķis ir aizliegt abortus. Mēs runājām par cilvēka cieņu, bet te pašā laikā netiek runāts par sievietes cieņu un sievietes tiesībām. Arī sievietēm ir tiesības aizsargāt savu veselību. Mēs nevaram ideoloģiski attiekties uh, pret tiesībām. Runāt par embrija nāvi būtībā ir uh, smieklīgi šajā kontekstā, jo uh, menstruācijas laikā tāpat jau tiek izdalītas dabiski bojā gājušās šūnas, un olšūnas visu laiku iet bojā. Tad būtībā vajadzētu aizsargāt olšūnas, kas eh, nonāk atkritumu kastē katru mēnesi. Nevajadzētu šeit eh, absurdu situāciju pieļaut. Paldies. Kešman kungs. Thank, thank you, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Lūdzu izteikties. Stadlera kungs, jūs vēl aizvien esat zālē. Stadlera kungs vērsās pie manis savā uzrunā, tad es gribētu ko precizēt tomēr. Viņš norādīja, ka es nepārstāvu attīstības komiteju. Gribētu tikai norādīt, ka es pilnībā pārstāvu attīstības komitejas pieņemto pozīciju atbilstoši seksuālās un reproduktīvās veselības tiesībām, vismaz atbilstoši tūkstošgadas attīstības mērķiem, ko atbalstīja parlaments, arī attīstības instruments arī to atbalstīja parlaments, darba kārtība pārmaiņām, arī to atbalstīja parlaments, un mans viedoklis attiecībā uz šīm reproduktīvās veselības tiesībām komiteja tika apstiprināts ar 75% balsu vairākumu, un es pilnībā runāju šī vairākuma vārdā no attīstības komitejas. Stadlera kungs vēl arī runāja par to, ka, es, ka ir jāizstāv sieviešu tiesības, kas prevalē pār augļa tiesībām mums ir pilnīgi skaidrs, un tie tāda ir mana nostāja un nevis attīstības komitejas nostāja. Es gribu pilnīgi, lai mani pilnībā saprot. Es vienmēr aizstāvēšu sieviešu tiesības izdarīt izvēli attiecībā uz to, ko viņi dara ar savu ķermeni, vai viņi vēlas dzemdēt vai nē. Jebkurā gadījumā es aizstāvēšu sieviešu tiesības izdarīt šo izvēli. Es ceru, ka tas ir pilnībā skaidrs. Paldies! Muchas Muchas gracias, señor Kasman. Tiene la palabra el señor Perello. Paldies, Kašmana kungs. Vārds Pereljo kungam lūdzu. Senora prezidenta. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī man kā parlamenta deputātam ir tiesības izteikties, es mm, cienu šo pilsoņu iniciatīvu un tādēļ es nerunāšu par tādiem uh, viltus izteikumiem, kā piemēram to, ka Eiropas Savienība finansētu abortus un cilvēkiem nav tiesības izteikties uh, parlamenta vārdā atbalstot apvārsnis 2020. Par to bija 500 balsis, 29 pret, tad es domāju, ka deputātiem ir tiesības izteikties. Es šobrīd neiesaistīšos argumentos par ar abortiem. Un tas ir um, elements, kas varbūt šeit tā slēptā veidā parādās. Es nerunāšu arī par nedzimušu bērnu cieņu cerams, ka es domāju, ka šī uh, diskusija kādreiz beigsies, jo tur tiek runāts gan par zinātni, gan par reliģiju. Tomēr ir kāda lieta, kas nav apšaubāma. Ir jādomā par to piedzimušo cieņu un aizsardzību. Tie ir tie, kas ir jāaizsargā, un ir dažas lietas, kas man nav īsti skaidrs. Piemēram, ja Eiropas likumdošana un biotehnoloģija direktīvā ir noteikts, ka cilvēka embrija izmantošana komerciāliem vai industriāliem mērķiem nevar būt patentēta, Tomēr tur arī teikts, un runātājiem izslēdzas mikrofons. Tātad, kā jau es minēju, tur ir arī teikts, ka šāds juridisks izņēmums nesadz a, diagnostikas vai terapeitiskiem mērķiem veikts pētījumus, kas ir attiecināmi, a, kas izmanto um, embrijus vai tos aizsargā šajā procesā. Tad es gribētu jautāt, vai Eiropas Savienībai vajadzētu liekt finansējumu arī šai pēdējai pētniecības veidam, un paturot prātā to, ka 14 valstīs Eiropas Savienībā ir pieļautas um, iz, izmeklēšana un izmēģinājuma ar uh, cilmes šūnām, tad, nu, ja šī diskusija ir ētiska, tad es gribētu tā ētiski jautāt, vai parakstītāji uzskata, ka valstis, kas ir aizliegušas pētījumus ar cilmes šūnām, vai šīm valstīm nākotnē vajadzētu būt iespējām izmantot no cilmes šūnām tātad gūtu pētījumu rezultātus un zāles. Nu, tad varbūt uh, kardināliem un bīskapiem vajadzētu pajautāt, kā, ko, kāds tad ir jūsu viedoklis šajā jautājumā. Paldies! Paldies! Paldies jums, paldies visiem runātājiem par komentāriem. Pirms dodu vārdu Pupinka kungam, kurš es domāju, ka noteikti gribēs sniegt atbildes iniciatīvas organizatoru vārdā. Sākumā došu vārdu komisijai. Tieši tā, kā tas bija plānots. Un došu vārdu Smita kungam, ģenerāldirektoram. Lūdzu. Thank you very much, uh, Mrs. Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze lai arī komisija šodien ir ieradusies tādā uzklausīšanas režīmā, jebkurā gadījumā mēs ar savu reakciju nāksim klājā maija beigās, tomēr gribēju jau šobrīd pievērst uzmanību vairākiem elementiem, kas tika minēti. Sākumā gribētu skaidri norādīt, ka Eiropas komisija nepublisko priekšlikumus attiecībā uz pēt, pētniecību ar embriju uh, cilmes šūnām. Mēs nākam klajā ar priekšlikumiem, kā meklēt risinājumus um, zāles uh, slimībām, kā piemēram Alzheimers, Parkinsona slimība, kas ietekmē miljoniem mūsu pilsoņu dzīvi. Un šajā kontekstā pē, pētnieki, zinātnieki ir tie, kas piedāvā labākos risinājumus, un šāda pieeja reizēm iekļauj arī uh, pētniecību ar um, embriju cilmes šūnām. Un ja nu mēs finansējam šāda veida pētniecību, tad jebkurā gadījumā mums ir garantijas klauzulas, kas nodrošina drošību. Mums ir šāda trīskārtēja garantiju sistēma, kas ir iekļauta arī apvārsni 2020 satvarā. Sākumā gribētu norādīt, ka ir jāņem vērā valstu likumdošana. Eiropas Savienības projektiem ir jāatbilst tās valsts likumdošanai, kurā tiek veikts pētniecības projektu. Tas nozīmē, ka nekad nevi, nefinansēsim šādus pētījumus, ja nacionālā līmenī tas nav atļauts. Otrakārt, visiem projektiem ir jābūt zinātniski validētiem ar koleģiālo savstarpējo izvērtējumu, un tiem, par tiem tiek veikts arī ētiskais izvērtējums. Un gribētu skaidri norādīt, ka Tas tiek īstenots atbilstoši komisijas definētiem noteikumiem, un to nedara zinātnieki patvaļīgi uz savu roku. Esam veikuši auditus um, projektiem līdz šim brīdim, un esam atklājuši, ka visi projekti, kas šobrīd tiek īstenot, atbilst mūsu noteiktajiem noteikumiem 7. ietver programmā. Un nobeigumā vēl kāds um, arguments. Eiropas Savienības finansējumu nevar izmantot pētījumiem, kas iznīcina embrijus, tajā skaitā arī, lai iegūtu cilmes šūnas. Embriju cilmes šūnu pētījumi ir noveduši pie klīniskiem izmēģinājumiem, jo īpaši saistībā ar aklumārstēšanu un uh, sirds slimībām tur alternatīvu nav. IPS uh, šūnas, kas ir um, daudz sološas, vēl aizvien nav pilnībā izstrādāts, tomēr es ceru, ka pienāks tāda diena, kad IPS šūnas varēs izmantot plašāk. Kas attiecas uz Brusle, uh, lietas interpretācija, līdzīgi kā jau to minēja pārējie runātāji, tiesa visai skaidri norādīja 40. apsvērumā par to, ka biotehnoloģija direktīvas mērķis nav regulēt embriju izmantošanu zinātniskās pētījumas kontekstā. Tur tiek runāts par biotehnoloģisko izgudrojumu atbilstību. Paldies! Muchas gracias, señor director. Paldies, ģenerāldirektora kungs, paldies par šiem skaidrojumiem. Un tagad Pupinka kungs. Uh, viņam būs iespēja reaģēt uz komentāriem un atbildēt uz jautājumiem. Paldies priekšsēdētāji! Paldies visiem, kas piedalījās šajā pirmajā diskusijas raundā. Es atbildēšu uz daļu no jautājumiem, un citi mani kolēģi papildinās uh, manu reakciju. Nous avons, ce à quoi nous avons... Mēs tagad redzējām tikko uh, diezgan tipisku situāciju. Tas ļoti labi atspoguļo kopējo ainu. Runa, tad nav juridisku uh, noteikumu, kas garantētu uh, morāles vai ētikas normu ievērošanu. Mēs neesam atnākuši uh, pie parlamenta, lai uh, lūgtu jums pamatojumu jūsu rīcībai. Mēs neesam apšaubījuši jūsu rīcību. Mēs vēlējāmies ļoti vienkāršu lietu. Daži teica, ka šī diskusija esot ļoti sarežģīta vai divdomīga. Nē, nav nekādas sarežģītības mūsu uh, iniciatīvā. Mēs uh, neko divdomīgu neesam teikuši. Mēs prasām ļoti vienkāršu lietu. Ļoti vienkāršu lietu, kas uh, gan attiecas uz zinātni, uz morāli un arī uz jurisprudenci. Mēs sakām tikai un vienīgi to, ka ar ieņemšanas brīdi sākas personas dzīvība, un individa dzīvība ir jāaizsargā ar šo, brī, ar šo laika brīdi. At pilnībā jāievēro cilvēka cieņa. Nekas sarežģīts tajā nav. Zinātnē Eh, to pierāda un to nevar apšaubīt. Ja jūs vēlaties to noliegt, tad būtībā runa ir tikai par to, ka jūs vēlaties ideoloģiju padarīt pārāku par zinātnes atzinumiem. Daži varbūt nevēlas to dzirdēt, bet eh, šī tumsonība tieši um, noved pie tā, ka daži nemaz nevēlas runāt par embrijiem vai augļiem. Un es teiktu arī, ka diemžēl ideoloģija uh, abortus padara par tādu kā mistisku lietu. Mēs savukārt izsakāmies ļoti vienkārši, ļoti skaidri un tieši. Dzīvība, cilvēka dzīvība sākas ar ieņemšanas brīdi, un tā ir jāizsargā ar šo brīdi. Nekas cits uh, nav pateikts. Un mēs uh, dzirdējam, kā daudzi to atbalsta, bet jāuzsver, ka tas nav reliģiskais uzskats, tas ir uh, zinātnes fakts. Un tagad par juridiskajiem aspektiem. Eiropas komisija 7. pētniecības ietver programmā un arī tagad apņēmas nefinansēt šo destruktīvo fāzi, fāzi, kad pētījuma laikā embrija uh, eh, tiek um, iznīcināti. Tad komisija ir jau apņēmusies šo pētījumu fāzi nefinansēt. Kāpēc? Šis jautājums vakar tika uzdots tieši un bija ar ļoti tiešu atbildi. Eh, runa ir par respektu. Eh, runa ir par embrija cilvēku cieņas respektu. Tas ir eh, pamat jautājums. Cieņa pret cilvēka dzīvību embriju fāzē, ir iemesls tam, ka komisija nevēlas šos pētījumus finansēt. Ļoti labi, bet komisijai vajadzētu rīkoties konsekventi un kopsakarīgi. Un Luksemburgas tiesa šajā ziņā ir izteikusies ļoti skaidri. Divas pamatlietas. Jā, tiesa neaizliedz tiešā veidā pētījumus um, ar šūnām bet uh, divas lietas izskanēja nolēmumos. Pirmkārt, tiesa definē cilvēka embriju uh, kā uh, veidu, tādu, kas pastāv no ieņemšanas brīža. Un tad arī visas tiesības jāattiecina uz embriju no šī brīža. Runa nav tikai par biotehnoloģijām. Embrijs tagad beidzot ir definēts. Mēs nevaram pateikt, ka mēs nezinām, kas tas īsti tāds ir. Definīcija ir zinātniska un juridiska. Tiesa saka arī, ka uz cilvēkiem bija jātiecina cilvēka cieņas princips. Tam piemīt cilvēka cieņa, un tāpēc mēs nevaram iegūt labumu no embrija iznīcināšanas. Tas ir otrais pamatprincips, kas ir piemērojams. Un tad par komisijas ētisko, ētikas regulu tiesa Luksemburgā ļoti skaidri ir teikusi, ka tas fakts, ka pētījums uh, balstās uz uh, cilvēku embriju iznīcināšanu, viss šis pētījums visās fāzēs, ja tas ir atkarīgs no cilvēka embriju iznīcināšanas, tad būtībā nevar tagad teikt, uh, ka komisija rīkojas kopsakarīgi un ētiski, ka tā atsakās finansēt tikai vienu pētījumu fāzi, bet uh, uh, piekrīt finansēt pārējais fāzes, tad vēlākas fāzes. Tad tiesa ir skaidri teikusi, ka šī pirmsākuma fāze ietekmē visu pētījumu. Un vēl par analoģiju ar uh, orgānu izņemšanu mirušajiem. Tiesa savā atzinumā šo analoģiju piesauc un saka ļoti skaidri. At, tika salīdzināts šis fakts uh, šūnu izņemšana em, no embrija, to iznīcinot uh, un uh, orgānu izņemšana, kas notiek Balkānu valstīs uh, dzīvajiem cilvēkiem, pieaugušiem dzīvajiem cilvēkiem. Uh, tieši uh, tādi paši apsvērumi ir jātiecina uz embrijiem kā uz pieaugušiem cilvēkiem. Un uh, par abortiem tagad ir skaidrs, ka tas fakts, ja, ka mēs uh, atzīstam embriju par cilvēku, par dzīvu būtni, tam ir sēkas, vispārīgas sēkas. Un, ja cilvēce uh, atzīs šo dzīvības sākuma brīdi, kā tas jau notiek, tam būs ļoti tālējušas sekas. Rietumvalstīs likumdošana pakāpeniski uh, Uh, šo principu atzīst un mainās. Un mēs ticam, kā attīstīsies mentalitāte, kā mainīsies kultūra un pakāpeniski tiks atzīta šī agrīnā dzīvības fāze un cilvēka cieņa šajā fāzē. Pat mēs uh, redzam, ka pretestība drīzāk uh, ir attaisnojama ar egoistiskiem vai finansiāliem apsvērumiem. Tika runāts arī daudz par reliģiju. Ticīgie cilvēki um, bieži vien ir uh, nobežījušies par saviem tuvajiem par tuviniekiem. Un eh, tāpēc eh, viņi eh, arī attiecīgi maina savus uzskatus. Vēsturiski mēs tā piedzīvojām verdzību, bet tagad jāaplūko cilvēka attīstības fāzes pirms dzimšanas. Un tad varbūt uh, mans kolēģis varētu turpināt un atbildēt uz citiem jautājumiem. Muchas gracias. Paldies. Paldies visiem par uh, to, kā jūs uzstājāties. Mums vairāk nav laika, lai turpinātu šī paneļa uh, darbu. Popinkungs uzstājās visas desmit minūtes. Es tiešām devu uh, vairāk laika visiem, kas uzstājās uh, pirmajā sarunu raundā un arī otrajā sarunu raundā. Arī otrās uh, darba grupas uh, darbs ir ļoti nozīmīgs, tādēļ noslēgšu šīs darba grupas uh, darbu. Mēs, uh, um, ne, uh, uh, mēs pārtraukumu uh, izlaidīsim un uh, došu uh, vārdu uzreiz Kasteks kundzei. Viņa uzņemsies nākošās uh, darba grupas vadību. Euh, je vous demande de reprendre. Lūdzu, ieņemiet vietas, lai mēs varam sākt šo otru darba grupas sēdi. Un lūdzu tie, kas iet prom, vai arī iziet lūdzu no zāles, lai diskutētu privātā kārtā. Visādi citādi lūdzu ieņemiet vietas un lūdzu klusumu.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 kārtā paliks 15 minūtes ilgāk, tādēļ es lūdzu respektēt viņu darbu un lūdzu nedaudz disciplīnas. Mēs sākam. Tātad mēs sākām diskusijas par palīdzību attīstībai. Par šo jautājumu jau daudzkārt tika runāts, un es gribētu atbildēt, jo arī man uz tevi jautājumu. Uh, Uz to, ko Galniša kungs, es neizteicos manās uzstāšanās laikā, es nerunāju politiski un personiski, es uzstājos kā juridisko lietu komitejas vicepriekšsādātāji, lai atgādinātu šīs komitejas kompetenci šajā jautājumā. Un uh, tas, ko es uzsvēru, ir uh, ģenerāla uh, prokurora atzinums. Uh, un tas skar uh, juridisko bāzi jūsu jautājumā. Un uh, tajā pašā laikā tieši tagad gribu personīgi teikt. Es gribu teikt, ka uh, esmu ļoti pateicīga dāmas un kungi par šo iniciatīvu, jo uh, šorīt es kļuvu jaunāka par 30 gadiem. Jā, es uh, atkal sadzirdēju tās diskusijas kādas bija 75. gadā Francijā, Francijā, kad mēs balsojām par um, grūtniecības apzinātu pārtraukšanu, un Simone Veija uh, bija tā, kas uh, iniciēja šo balsojumu. Viņa nebija mans politiskās saimas pārstāve un ne pārstāvēja jūsu, taču tajā pašā laikā viņa bija tā, kas uzsvēra cilvēku cieņu un dzīves respekta, jo viņa uh, uh, pārdzīvoja koncentrācijas nometni šausmas, e, viņa bija ebrejote. Un tas bija tas, ko es gribēju privāti pateikt. Šīs diskusijas ir ļoti kaismīgas. Ievērojot to, kas tiek e, teikts zālē, jūs zinat, ka šeit e, parlamentā netiek svilpts, lai arī kādi viedokļi tiktu pausti šajā otrajā diskusiju daļā. Lūdzu, uh, um, jūsu uh, naidīgumu un entuziasmu nedaudz noslāpējiet. Tātad uh, došu vārdu pirmajam, kas uh, uzstāsies, uh, tā būs uh, Kubi uh, kundze, kas uh, sāks šīs otrās uh, uh, daļas darbu. Divas minūtes. Uh, kas uzstāties uh, runātājiem, tad tiek dotas divas minūtes laika lūdzu. No, pour vous quatre, mais je... Nē, jums četras, bet eh, ne, desmit minūtes. Desmit. Good morning, Commissioner. Labrīt, komisāri, dāmas un kungi. Liels paldies, ka esam pārgājuši un jūs uzklausīsiet prezentācijas otro daļu. Šīs prezentācijas, kas sekos mērķis, ir saistīta ar attīstības palīdzību un abortiem, bet šeit mēs primāri nerunājam par to, ka Eiropas uh, Savienība um, atteiktos vai atbalstītu abortu finansējumu, bet es runāšu par to, ka nav pienākumu to darīt. Mēs vēlamies, lai, šī, lai notiktu diskusija par to, vai Eiropas Savienība vēlas uh, attīstīt sabiedrības veselības politiku, attīstības palīdzību, izslēdzot abortus no finansējuma un tādējādi paaugstinot uh, Eiropas Savienības kopīgos ētiskos standarts. Sākumā runāšu par potenciāliem pārpratumiem attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvas iesniedzējiem. Ir bijuši zināmi apgalvojumi, kas ir pārprasti publiskajās diskusijās par šīs iniciatīvas mērķiem, kas attiec uz attīstības palīdzību. Sākumā gribētu norādīt, um, ko neaicina veikt iniciatīva viens no mums. Mēs neaicinām aiz, aizliegt abortus. Iniciatīva viens no mums nevēlas nekādā veidā iejaukties valstu likumdošanā saistībā ar abortiem. Un iniciatīva viens no mums neaicina pazemināt, samazināt attīstības palīdzību, jo īpaši attiecībā uz sieviešu veselību. Tā vietā šī iniciatīva viens no mums aicina panākt to, ka attīstības palīdzība un sabiedrības veselības politika ciena ikviena cilvēka cieņu, tajā skaitā gan sievietes, gan arī nedzimušie bērni. Iniciatīva aicina panākt to, ka attīstības palīdzība, kuras mērķis ir uzlabot medicīnas infrastruktūru, jo īpaši reproduktīvās aprūpes nozarē. Šī iniciatīva aicina nodrošināt seksuālo un reproduktīvo veselību, kas palīdz gan sievietēm, gan bērniem nodrošināt veselīgu seksuālo dzīvi un iegūt nepieciešamo medicīnisko aprūpi, kas ir nepieciešama drošai bērna audzināšanai. Un iniciatīva aicina beigt uh, Eiropas Savienības finansējumu abortiem kā um, seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumu. Tas pilnībā atbilst um, Eiropas Savienības uh, juridiskajam satvaram šie pieprasījumi, bet paraudzīsimies beigās varbūt uz um, tātad, kāda ir šī Eiropas Savienības finansējuma pieeja. Regula numur 1567 no 2005. gada norāda, ka nevajadzētu saskaņā ar šo regulu sniegt atbalstu stimuliem, kas veicinātu sterilizāciju vai abortus. Tad, kad tiek īstenot sadarbības pasākumi, lēmumi, kas tiek pieņemti ICPD, tātad um, iedzīvotāju un attīstības konference, starptautiskā konference norāda, ka abor, aborti nekādos gadījumos nevar tikt veicināti kā ģimenes plānošanas metode. Un regula 1905 no 2006. gada norāda, ka seksuāla un reproduktīvā veselība tai ir jābūt iekļautai atbilstoši ICPD definīcijai. Tas nereiz vien jau ir bijis apstiprināts, un es gribētu citēt no vienas no komisijas sniegtajām atbildēm jaut, jautājumam H0729 no 2003. gada, un tur ir norādīts, ka e, turklāt Eiropas Savienība nekad nav pieņēmusi papildus definīciju reproduktīvai veselībai, papildus tai, kā to ir veicis ANO, un tātad ANO rīcības programmai, kur nav atsaucis uz abortiem. Tas ir ļoti svarīgi Un tā kā šeit ir noteikts, ka ICPD reproduktīvā veselība neatsaucas uz abortiem, es gribētu varbūt nedaudz skaidrot, kāda ir šī saiknes te attīstības palīdzība. Rīcības programma nav juridiski saistošs instruments. Tur, turklāt, otrkārt, mēs šeit nevēlamies runāt par ICPD atļauju pamatotos gadījumos finansēt abortus. Treškārt, tas jautājums jau nav, vai ICPD aizliedz abortus, bet tā ideja ir tāda, ka ICPD nenosaka saistības komisijai finansēt abortus. Un šādi tas nepastāv divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, ICPD um, nav vienkārši iekļaut šāda veida paziņojums, šāds apgalvojums. Otrkārt, ja šāds paziņojums pastāvētu, tad nu, tas jebkurā gadījumā tiesiski nebūtu saistošs. Tādēļ varam izdarīt secinājumu, ka ICPD mūsu šajā šodienas aktuālajā jautājumā nav piesaucams, nav aktuāls. Tomēr Eiropas Savienība finansē ļoti um, devīgi projekts, kur ir eksplicīti iekļauti aborti. Gan tad, kad tas ir juridiski tiek īstenots un kad tas arī tiek nelikumīgi īstenots, un par to es nedaudz runāšu vēlāk. Divi galvenie labuma saņēmēji no mūsu programmām IPPF, kas ir Startautiskā plānotās vecāku um, federācija un MSI Mary Stopes International. Šis ir tās divas svarīgākās organizācijas. Šis saraksts gan nav izsmeļošs, jāsaka. Tomēr IPPF un MSI kā piemēri ļoti labi ilustrē mūsu šodienas arguments. Abas šīs organizācijas ir saņēmušas un turpina saņemt lielu daļu no savu finansējumu no Eiropas Savienības attīstības palīdzības un sabiedrības veselības budžetiem, projektiem saistībā ar seksuālo un reproduktīvo veselību. IPFF finanšu paziņojums par, tātad finanšu paziņojums par 2012. gadu atklāja, ka kopējais budžets ir 144,8 miljoni ASV dolāru un ir norādīts, ka valdība ir galvenais finansējuma avots. MSI finanšu tātad šīs grāmatvedības atskaita 2011. gadam arī atklāja to, ka principālie uh, finanšu avoti ir, un tas ir citāts, valdības kompensācijas un nodevas. Arī tas šeit avots ir Eiropas Savienība. Abas šīs institūcijas norāda, kas strāda, lai um, atbalstītu seksuālo reproduktīvo veselību, bet abas šīs organizācijas eksplicīti iekļauj ne tikai to, ka tiek nodrošināta aborti, bet arī uh, Uh, tiek veicināta aborta un pēc abortu aprūpe, un tas ir uh, tātad šajā sadaļā pie nodrošinātajiem pakalpojumiem. MSI galvenā stratēģija ir veicināt piekļuvi, tātad palielināt piekļuvi, tas ir svarīgi, gan ķirurģiskiem, gan medicīniskiem abortiem, ja tas ir nepieciešams. Otkārt, jāsniedz apmācības vidēja uh, līmeņa um, personālam saistībā ar medicīniskiem abortiem un uh, manuālajām vakuma tehnoloģijām. IPPF stratēģija ir no, noteikts, ka ir jāveic um, apmācība mediķiem, māsām un paramediķiem gan saistībā ar medicīnisko vakumu aspirāciju, gan arī medicīniskiem abortiem. Un ziņojumā 12. un 13. gadam ir norādīts, tas ir citāts, ka uh, ar abortiem saistītu pakalpojumu uh, skaits 2012. gadā palielinās par 31%. Ne M MSI, ne IPPF nav sekojuši ne Eiropas standartiem, ne arī starptautiskajām normām, izstrādājot savas definīcijas attiecībā uz seksuālo un reproduktīvo veselību. Daļa no MSI piešķirtā finansējuma, šeit nosaukšu dažus no cipariem, uh, ir bijuši, bijis vismaz 12,5 miljonus eiro liels uh, grants uh, projektiem no 2005. līdz 2010. gadam. Protams, šos ciprus varētu vēl aktualizēt, bet nu, nav tāds iespējas, ka šis finansējums būtu samazinājies, šķiet, ka pretēji. Un te mēs runājam par tikai finansējumu jauniem projektiem, nevis tiem, kas turpinās. Un šie kopīgie rādītāji, tos mēs aprēķinājām balstoties uz ikgada ziņojumiem, projektu ziņojumiem, ko MSI ir iesniedzis Eiropas komisijai. Eiropas komisija šķiet ir finansējusi krietni vairāk MSI projektus attiecībā uz seksuālo un reproduktīvo veselību, bet ir atteiksies sniegt informāciju par šiem projektiem, atsaucoties uz MSI komerciālajām interesēm, kā tad pamatojums atteikumam. Šāda komisijas reakcija ir pārsteidzoša, paturot prātā to, ka Mary Stokes International nav komerciāla iestāde, bet gan apvienotajā karalistē reģistrēta lab labdarības iestāde, uh, kuras ieņēmumi ir aptuveni 130 miljoni gadā. MSI savā finanšu atskaitē norāda, ka um, ieņēmumi no Eiropas Savienības ir bijuši aptuveni 18 miljoni eiro gad, no 2005. līdz 2009. gadam, un tas ir vairāk nekā divkāršs cipars prestatā ziņojumiem, ko mums piešķīra Eiropas komisija. Arī IPPF ir saņēmis vērā ņemamu finansējumu, bet šeit kopīgo tātad, apjomu nav iespējams noteikt, jo mums komisijā atklāja tikai četrus no ziņojumiem. Un nu pavisam īsi sniegšu jums dažus piemērus. Protams, šis nebūs izsmeļošs saraksts, bet varbūt atsaukšos dažiem no finansētiem projektiem. Sākumā tātad MSI veiktie projekti. Kambodžas projekts, projekts sākās 2008. gadā un turpinās un MSI apgalvo, ka ir veicis um, 6,8 tūkstošus abortus četros Kambodžas reģionos. Bangladešas projekts, tas sākās 2005. gadā un ir saņēmis 743 tūkstošus eiro atbalstā no komisijas, un gala ziņojumā ir norādīts, ka uh, ir veiksmīgi sniegts uh, menstruālais regulējums, pēc brītiņa skaidrošu, kas tas ir, 12 1278 pacientiem. Interesantā kārtā MSI gan neka, nevienā brīdī savā ziņojumā nedefinē, kas ir menstruālais regulējums, bet mēs atklāsim, kas tas tāds ir. Trešais projekts Papoja Jaungvinējā, kas sākās 2005. gadā, atbalstā ir saņēmis 730 tūkstošus eiro no Eiropas komisijas, un šī summa pār, tātad pārstāv 85% no kopējiem projekta izmaksām. Papoja Jaungvinēja ir valsts, kur uh, aborti ir legāli tikai tādā gadījumā, ja tie ir jāveic, lai glābtu mātes dzīvību. Tomēr MSI ir ziņojis, ka ir veicis apmācības eh, cilvēkiem, lai veiktu ķirurģiskus abortus, un ir bijušas arī apmācības saistībā ar aborta mm, administrāciju, tātad veicot šo manuālo vakumu aspirāciju. Un pavisam īsi vēl par šiem projektiem runājot. IPPF projekti - Bolīvija, Gvatemala un Peru. Tur ir ļoti strikts tātad, regulējums abortiem, ja tātad, tie netiek veikti, ja vien tas nav veikts veselības apsvērumu dēļ. Un šajā projektā, kas sākās 2005. gadā, Eiropas Savienība ir finanšu atbalstā sniegusi aptuveni 1,7 miljonus eiro, un IPPF kopā ar savām uh, dalību organizācijām ir izdalījušas, izplatījušas 1,7 tātad 1102 ārkārtas kontracepcijas vienības, bet IPPF nekad nav norādījis, kas tad, no kā sastāv šīs ārkārtas kontracepcijas vienības, ko nu viņi saprot ar ārkārtas kontracepciju, bet ja jūs nedaudz uh, pārzināt šo nozari, tad visticamāk parasti šeit tiek runāts par progestīniem un um, tātad tabletēm medicīniskiem uh, um, preparātiem, kas ļauj izraisīt um, abortu grūtniecības laikā. Tālāk, Bangladešas projekts, ko ir veicis IPPF, sākās 2005. gadā, finansējums 1,48 miljonu eiro, komisijas finansējums un IPPF ir ziņojis, ka veiksmīgi ir sniegts nodrošināti menstruālās regulācijas pakalpojumi 12,278 pacientiem, kas ieradās klīnikā lūgt atbalstu. Šajos projektos mēs atkārtoti redzam, ka tiek runāts par menstruālo regulāciju, ko izmanto un finansē Eiropas Savienība tajās valstīs, kur aborti nav likumīgi vai ir ierobežoti. Bet tas eh, rada problēmas ne tikai tīri juridiskā kontekstā, bet tā ir pieeja attīstības palīdzībai, kas mūsuprāt ir tiešām apšaubāma un kas neatspoguļo cieņu ne pret eh, tātad sievieti, ne arī pret vēl nedzimušo bērnu. Un kā jau es skaidroju, kā jau es iepriekš minēju, es gribētu jums skaidrot, kas tad īsti ir menstruālais regulējums. Šis termins, tā nozīme, lai arī sākotnēji tas varētu būt neskaidrs, to var viegli saprast, iepazīstoties ar MSI un IPPF mājaslapām. IPPF ir norādījis, ka menstruācijas, tātad regu, menstruācijas regulējums ir process, kas iztukšo dzemdi, izmantojot šo manuālo vakumu aspiratoru. Un IPPF un MSI uzskata, ka šis regulējums ir atšķirīgs no ķirurģiska aborta tikai tādēļ, ka tas tiek veikts pirms ir veikta um, tātad grūtniecības pārbaudi, bet tas jau nenozīmē, ka grūtniecības nav, tas nozīmē, ka tā nav tikusi apstiprināta. Un pats process kā tāds tiek pabeigts brīdī, kad ārsts vai vecmāte, bet tā varbūt arī gan pati sieviete, gan arī um, kāds tuvinieks ie, ievieta, ievieto šo aspiratoru sievietes dzemdē un tad Eh, rada vakumu, rada, rada tātad šis sūkšanas efekts. Un šis process ir tik ļoti vardarbīgs, ka parasti tas iztukšo dzemdi no um, visa tātad gan auglis, gan placenta, gan arī. Um, un parasti deviņu nedēļu laikā šis spēks ir pietiekami liels un auglis pietiekami mazs, lai tādējādi um, auglis tiktu iznīcināts un um, tātad um, šajā tvertnē nonāk tikai tāds um, audu masa. Lai arī desmit nedēļu vecuma auglis ir atzīstams par cilvēku, šis izsūkšanas process uh, tik lielā mērā disfigurē augli, ka to nevar, ka tas tā tad šī masa vairs nav atšķirama, vairs neatgādina augli. Un tieši tādēļ valstīs, kur, kā piemēram Bangladešā, kur uh, krimināla kodeks nu, pieprasa fiziskus pierādījumus par to, ka ir noticis aborts, tādējādi ir iespēja izvairīties no soda, um, jo prokuratūrai nav iespējams šādos gadījumos iegūt pierādījumus. Un šāda veida process, šis menstruālais regulējums, pēc idejas ir tas pats, kas ķirurģiskais aborts, izņemot to, ka menstruālā regulācija tiek īstenota um, uz sievietes, kurai ir aizdoms, ka viņa ir stāvokli un nevis zina to. Gutmahera institūts ir aprēķinājis, ka šāda veida procedūras, piemēram, Bangladešā, ir aptuveni 50% no visiem abortiem. Un šāda veida aborti šajā valstī gadā tiek veikti 730 tūkstoši reizes. Uh, Pavisam īsi, tūdaļ pabeigšu atbilstoši MSI mājas lapai. Viņi veic 50 tūkstošu šāda veida procedūru gadā, un daudzas no tām, kā jau rāda arī mūsu atklājumi, um, ir veikti izmantojot komisijas finansējumu. Gutmahera institūts um, uzskata, ka šāda veida procedūras ir uzskatāms par abortiem, un mēģināšu no, to darīt pavisam ātri izdarīt secinājums. Mūsuprāt, ir šeit problēmas saistībā ar esošo praksi, un tātad um, ir problēmas ar um, ša, finansējumu piešķiršanu fi, menstruāciju regulācijai šim procesam, kas um, bieži vien tiek izmantot, lai apietu likumus. Un šī aspirātora uh, izstrādātājs un gan IPPS tātad vadītāji uzskatīja, ka tātad šis, šī regulācija ir ļoti labs piemērs, jo nebūs nekāda veida pierādījumu um, grūtniecībai, ja vien mikroskopiski netiks izskatīti šie audi, kas ir izņemti no dzemdas, un tas ir būtiski valstīs, kur aborti ir aizliegti ar likumu. Secinājumi. Tas svarīgākais jautājums šodien nav tas, vai Eiropas uh, Tātad nav primārā kārtā jautājums par to, vai Eiropas Savienība pagātnē ir finansējusi abortus, tātad tiesiski pieļauts vai nē. Tas gan ir interesants jautājums, bet, bet tas nav tas, par ko jārunā šodien. Mums jāraugās nākotnē, nevis pagātnē. Ja komisija vēlas turpināt finansēt abortus, tad tai tas būtu jāsaka nepārprotamā kārtā. Šodien piebalga kungs ir iespēja, ja jums nāk klajā ar skaidru un atklātu paziņojumu, un tas ir jautājums, ko var atbildēt ar jā vai nē. Ja komisija uzskata, ka atbalsta palīdzības finansējumu ne, vajadzētu uh, nodrošināt atbilstoši augstākiem ētiskiem standartiem, un tam būtu labāk jāatbilst sieviešu vajadzībām, un jā, jārespektē ikviena cilvēka cieņa. Ja komisija uzskata, ka attīstības palīdzībai nevajadzētu finansēt abortus, un tiek izslēgts mikrofons. Tādā gadījumā mikrofons ir izslēgts. Ok, my last sentence. Pēdējais teikums. Ja jūsuprāt ir vērts domāt par šiem apsvērumiem, tad vajadzētu nākt klēr attiecīgi likumdošanas priekšlikumu atbilstoši tā priekšlikuma līnijām, ko esam iesnieguši mēs. Paldies! Merci. Paldies. Došu vārdu Kašmana kungam attīstības komitejas vārdā. Priekšsādātāji, pirms jūs manu laiku apturēti, apturēsiet, gribu izteikt kādu komentāru par procedūru. Parlamentā nav pieņēmami pārstāvēt organizācijas, kas nav sevi pieteikušas un nav ielūgtas uz uzklausīšanu. Tāpēc nākotnē es lūgtu, kā šādos gadījumos, kad kādu organizāciju pārstāv cita organizācija, uh, slēpus vajadzētu to ielūgt atsevišķi, to paziņojot. Tas nozīmē strādāt demokrātiski, nevajadzētu runāt citu vārdā, jāpauž savi viedokļi, jārunā pašiem par sevi. Madam Chairman, I will now speak. Un tagad priekšsādātāji. Es redzēju, ka jūs e, bijāt ļoti pielaidīga tagad ar runas laiku. Ceru, ka tāpat rīkosties arī pret mani. E, Eiropas Savienība ar attīstības palīdzību glābj tūkstošiem un miljoniem sieviešu. Un mūsu galvenā nostāja ir tāda, ka seksuālās un reproduktīvās tiesības ir cilvēka pamattiesības. Eiropas Savienības uh, attīstības palīdzības politika to ņem vērā, un to mēs attīstījām kopā ar Eiropas parlamentu, tieši ievēlēto parlamentu. Eiropas Savienība atbalsta ģimenes plānošanu, seksuālās un reproduktīvās tiesības, un Eiropas Savienībai jāaizstāv uh, šīs tiesības, mazinot māšu mirstību. Eiropas Savienība un tās dalību valstis ir parakstījušas starptautiskos instrumentus, piemēram, 2010. gada ANO plānu par māšu un bērnu veselību. 2010. gada mūs kaut kas saistības par māšu un bērnu veselības finansēšanu, kā arī starptautisko vienošanos par attīstību un eh, tūkstošgadus attīstības mērķiem. Astoņi mērķi, kas ir paredzēti tieši māšu veselībai. Un mēs uh, arī uh, piedalījāmies starptautiskajā konferencē, kas nosaka, ka valstīs, kur uh, aborti ir legāli, tie ir jāatbalsta. Eiropas Savienība drīkst finansēt abortus valstīs, kur tie ir legāli, un sniegt uh, atbalstu šim nolūkam. Vairākos gadījumos parlaments norādīja, ka mūsu attīstības prioritātēs vajadzētu paredzēt visu šķēršļu likvidēšanu veselības uh, aprūpei. Uh, cilvēkiem vajadzīga piekļuve visiem veselības aprūpes pakalpojumiem, tā skaitā seksuālās un reproduktīvas veselības pakalpojumiem. Uh, vajadzīga piekļuve kontracepcijas līdzekļiem, drošiem abortiem un uh, atbalsta pasākumiem. Mēs uh, vēlamies, protams, cīnīties pret uh, uh, selektīviem uh, abortiem un uh, uh, te pašā atbalstīt seksuālas un reproduktīvas veselības uh, Uh, produktus, uh, vecāko atbalstu bez jebkādas diskriminācijas. Attīstības un sadarbības instrumenti ir koncentrēti uz tūkstošgadas attīstības mērķiem, kuru skaitā ir māšu un bērnu veselības veicināšana, kā arī seksuālo un reproduktīvo tiesību ievērošana un veicināšana. Ja 120 miljoni Eiropas Savienības dolāru šis finansējums tiks samazināts, tas negatīvi ietekmēs ģimenes plānošanas uh, pasākumus un pirmsdzemdību aprūpi. Sievietes uh, mazatistīties valstīs uh, mirst katru dienu grūtniecības laikā vai dzemdējot bērnus. Un uh, mums vajadzētu parūpēties uh, par drošiem abortiem, kur tas ir legāli. Mēs nedrīkstam piemirst uh, sieviešu veselību. 29 sievietes no nu, tūkstošu sievietēm Āfrikā uh, mirst uh, no abortiem reģionos, kur aborti ir nelegāli. Un šis mirstības līmenis ir 12 sievietes uz tūkstošu sievietēm eh, Eiropas Savienībā valstīs, kur aborti ir atļauti. Ja mēs sievietēm lieksim piekļuvi drošajiem abortu pakalpojumiem, tad viņam vajadzēs doties pie uh, nelegālo abortu veicējiem vai jādodas uz citām valstīm. Vairāk nekā 20 miljoni sieviešu uh, Eh, nabadzīgajās valstīs izmanto nelegālos un nodrošos abortu pakalpojumus. Eh, to izdara ar rindēm, eh, ar drēbju pakarāmajiem, un 47 tūkstoši sieviešu mirst šo nedrošo abortu rezultātā. Tādas ir aplēses. Visiem jāapzinās, ka cilvēktiesības ir pamattiesības. Eh, tās ir jāizsargā, nepieļaujot nekādu diskrimināciju, nelēmjot par citiem. Izglītība, eh, apmācība, piekļuva veselības eh, pakalpojumiem. Tās ir cilvēku tiesības. Un mūsu attīstības atbalsta rezultāts ir labākas sabiedrības, produktīvākas un drošākas sabiedrības. Merci Michael Cashman. Alors... Paldies Maiklam Kašmanam. Un tagad uh, turpinot uh, mūsu diskusijas, ir uh, jautājumi, ko grib uzdot kolēģi parlamentārieši. Divi ir pierakstījušies. Sāksim Šimanska kungs un Ļugako kungs. Un tad es došu vārdu citiem runātājiem. Šimanska kungs, lūdzu jums vārds. Paldies! Paldies, es domāju, ka nu, tas nav noslēpums jums, ja mēs runājam par to, ka daudzas nevalstiskās organizācijas veic attīstības darbu un slavē paši sevi un saka, ka aborti šādās valstīs kurās tie ir nelegāli, ka šādas organizācijas padara šos um, abortus legālus. Ir bijuši daudz ziņojumu par to, daudz kas par to ir rakstīts. IPPF un MSA saņem miljoniem eiro palīdzību no Eiropas uh, budžeta. Un jautājums ir, uh, kāpēc? Kāpēc Eiropas komisija rīkojas tā, it kā tā to nezinātu un neredzētu, ka Eiropas pilsoņa nauda? tiek ja, izdota neatbalstoši starptautiskām un Eiropas normām. Kādēļ Eiropas komisija aizver acis? Maikls Kašmans ļoti pareizi teica, ka ir tādas valstis, kurās aborts ir legāls. Taču vai tas nozīmē to, ka Eiropas Savienība te arī būtu jāiesaistās tajās valstīs, kurās tas nav legāli. Jā, es varu saprast, ka mums ir dažādi viedokļi, varbūt Peru, Gvatemala vai vēl kaut kur mums būtu jādod. Un tad mēģināt pārliecināt cilvēkus, ka viņiem savādāk jārīkojas, taču, ja jūs to nevarat, tad nu, jums nevajadzētu iejaukties. Es domāju, ka vienā, otrā, trešā valstī pieeja abortiem būtībā ir arī atspogļojums tam, kāda ir brīvība. Mums nevajag ne labus, ne sliktus padomus dot. Tas mums nebūtu jādomā. Mums būtu patiesi, mums nebūtu jāiejauc. Un it īpaši tad, kad mēs rīkojamies kā institūcijas. Jūs tiešām gribat parakstīties zem tā, ka parlaments kontrolē naudas izdošanu tur, kur tas notiek trešajās valstīs, un bieži vien nevalstiskās organizācijas šajās valstīs patiesi krimināli darbojas. Paldies, priekšstādātāji, lūdzu, ievērojot jums atvēlēto uzstāšanās laiku, divas minūtes, Lego kungs. I, uh... Paldies. Jāsaka, uh, Uh, Sofija Kolbī aprakstīja mums uh, pārsteidzošu situāciju, uh, briesmīgas prakses, kas tiek pielietotas. Un šī politika, kas ir novedusi pie šādas prakses, ir saukta par vienu no lielākajiem Eiropas Savienības sasniegumiem. Vai tad Eiropas Savienībai par to būtu jālepojas? Es gribētu zināt, kā vispār tiek pieņemti lēmumi Eiropas komisijā vai citās institūcijās. Jūs, dāmas un kungi, ja jūs zināt, ka tas, ko jūs darāt, ir pretrunā ar pamatnormām, pamatnormām un pamatprincipiem, kurus jūs esat noteikuši, kā jūs varat to darīt? Vai tad tiešām jūs domājat, ka jūs varat darīt jebko un uz jums normas neatiecas? Vai jūs varat aizbildināties ar noteikumu nezināšanu? Vai uh, varbūt jūs uzskatāt, ka jūs šādā veidā sniedzat lielisku pakalpojumu visai cilvēcei, vai tas ir tiesā, tiešām krusta gājiens? Jāsaka, esmu šokēts par to, ka jūs, kas tik daudz runā Uh, par vērtībām, jūs uh, tik uh, izteiktā mērā neievērojat noteikums, kurus izstrādājāt paši. Es ļoti augstu vērtēju šo iespēju šodien runāt brīvi un atklāti, jo, kā es teicu, tas nenotiek bieži šajā parlamentā. Parlamentu uh, monopolizējuši tie, kas uh, ir lepni par šīm uh, briesmīgām praksēm. Monsieur Cassini. Cassini kungs un pēc tam Zaborska kundze. Io voglio cogliere il punto essenziale. Jā, es gribētu atsaukties uz uh, pāris punktiem un tikai vienu jautājumu uzdošu. Eiropas uh, parlaments un Eiropas institūcijas? Vai ir jā, jā, jāatbild uz jautājumu, vai cilvēka dzīve sākas ieņemšanas brīdī vai nē? Tas ir jautājums, uh, uz ko jādod atbildi. Paldies, Zaborskas kundze. Priekšsādātājs kundze. Jūs nedaudz nepareizi izrunājat man uzvārdu, bet tas nekas, tas ir man vīru uzvārds, jebkurā gadījumā. Nu, katrā gadījumā es gribu uzdot divus jautājumus un izteikt vienu nelielu piezīmi. Pirms neilga laika es nosūtīju jautājumu komisijai, un tā kā neesmu saņēmusi atbildi, tad atkārtošu manu jautājumu. Vai Eiropas komisija finansē asociācijas? kas tieši vai netieši ir iesaistītas abortu veikšanā, kā to parāda uh, organizācijas European Dignity Watch ziņojums. Un vai uh, tiek finansēts aktīvs uh, abortu veikšanas process un vai tiek uh, šāda publicitāte arī uh, un reklāmas. Uh, um, padarītas uh, pieejamas vai finansējums nāk no Eiropas komisijas. Un otrs jautājums. Komisārkungs, jūs uh, atbildējāt uz vairākām parlamentāriešu jautājumu, ka uh, aborts nav Eiropas Savienības uh, kompetence. Tajā pašā laikā ārējo attiecību kontekstā finansējot abortu veikšanu, šas, šis, šis tie, tā tiek darīts, un vai nevajadzētu tādu globālu pieju, respektējot kopienas tiesības Eiropas iekšienā, bet respektējot arī Eiropas ārējās attiecību politikās. Un vēl viens jautājums. Pilsoņu iniciatīvai. Pilsoņu iniciatīvas bieži ir, nu, to bieži vien apzīmē kā tādu katoļu iniciatīvu, un es gribu pasvītrot. Es domāju, ka kritieši nav otrās kategorijas. Uh, pilsoņi Eiropas Savienībā, kristieši ir tādi paši pilsoņi kā visi citi pārējie, un arī viņi ir aicināti aktīvi rīkoties, lai uh, gan ES e dalību valstīs un ES kopumā uh, situācija attīstītos pozitīvi. Un ir jānovērš jebkura uh, diskriminācijas forma, kas balstās uz. Uh, um, reliģijas pamatprincipiem. Man ļoti žēl, ka Lunačī, kas kundze nav klāta zālē, viņa teica, ka tā ir kristiešu un katoļu iniciatīva, un tas uh, tika uh, prezentēts kā uh, šāda iniciatīva uh, Eiropas komisijai. Merci. Uh... Paldies. Paldies. Tagad uh, vārds Gomeša kundzei. Un pēc tam. Uh, atbildi sniegs Kornāro kungs komisijas vārdā lūdzu. Well, Mans jautājums ir saistīts ar to, ko tikko teica kolēģi Zaborska. Kā jūs definējat to, kā organizācija tieši vai netieši ir iesaistīta abortu veicināšanā? Vai jūs vēlaties ar šo priekšlikumu novērst iespējas finansēt uh, pakalpojumus mātēm, tad, piemēram, arī uh, ģimenes plānošanu un informācijas sniegšanu? Šis priekšlikums ir ļoti līdzīgs Meksiko City politikai, kas um, uh, tika pieņemta būša laikā ASV Kā jūs uh, izvērtējāt šīs politikas sēkas attīstības valstīs, uh, ņemot vērā ģimenes plānošanas pakalpojumus un uh, pa, abortu skaita palielināšanu subsahāras valstīs? Es gribētu uzdot vēl vienu jautājumu, uh, iepriekšēju jautājumu, uz kuru man neatbildēja. Kāda ir sasaiste starp fondu Vita ar Eiropas eh, ties, eh, eh, tiesiskuma fondu, kas balstās uz ASV fundamentalista Robertsona idejām. Es, es lūdzu uh, neklaigāt. Lūdzu, neklaigājiet. Atvainojiet, nākošais runātājs. Kornāro kungs. Atvainojiet, nepārāk korekti izrunāju jūsu vārdu, nezināju vai D. Kas ir īkungs jautājums par uh, reglamentu, lūdzu? Nē, priekšsēdētājs kundze, es tikko uzstājos, es tikai uh, vēlreiz teikt, ka Vitanovas fonds nav saistīts ar amerikāņu fondiem, un mēs ne no viena nesaņemam nekādu finansējumu, izņemot no brīvprātīgajiem. Paldies! Paldies! Nākošais attīstības ģenerāla sekretārijāta vārdā Kornāro kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir gods piedalīties šajā uzklausīšanā attīstības ģenerāldirektorātu pārstāvot. Liels paldies uh, par iniciatīvas prezentāciju, un es gribu paskaidrot, kā mēs šo kontekstu izvērtējam. Vispirms lielas paldies Kulbi kundzei par uh, skaidro prezentāciju, jūs šo iniciatīvu tagad uh, ievirzījāt plašākā kontekstā, un arī Kešman kungs uh, ļoti skaidri iezīmēja mūsu attīstības politiku. Es gribētu atbildēt tiem, kas komentēja mūsu rīcību un to, cik lielā mērā mēs esam atbildīgi par savu rīcību. Es varu jūs iedrošināt, godātie deputāti, jebkura rīcība, kas saistīta ar Eiropas finansējuma piešķiršanu, eh, tiek izpētīta un labi iekļaujas mūsu kopējā eh, ietvarā. Un tagad dažas nianses. Domāju, ļoti svarīgi būtu saprast, ka mums ir jāizšķir, jāizšķir starp pasākumiem, kurus mēs finansējam tieši, par kurām ir atbildīgs mūsu komisārs, un formulējumu, ko jūs varat atrast eh, nevalstiskās organizācijas mājaslapā vai gada pārskatā. Ja mēs ierobežotos tikai uz uh, uh to NVO finansēšanu, kas pilnībā savā saitā atspoguļo Eiropas Savienības politisko līniju, tad mēs nevarētu vispār nekādu finansējumu piešķirt. Mēs uh, savā darbā koncentrējamies uz konkrētiem projektiem, uz konkrētiem pasākumiem. Jūs pieminējāt arī um, uh, šo aptvērumu. Un divas organizācijas, kas šeit ir konkrēti izskatītas, jūs runājat par to, ka šīs organizācijas piemēro apšaubāmas prakses. Finansējums ir uh, 0,5% no kopēja uh, finansējuma. Pat mērķis ir mazināt uh, bērnu mirstību un mirstību dzemdību laikā. Un mēs esam uh, tiešām eh, ļoti lepni sniegt šo atbalstu. Mēs atbalstām šo piekto tūkstošgadus attīstības mērķi, mēs vēlamies mazināt un esam jau mazinājuši bērnu mirstību no 10% uz 5%. Mēs vēlamies sasniegt vēl labākus rezultātus. Uh, un daļēji tie jau ir sasniegti. Nākamais aspekts - caurskatāmības jautājums un tas fakts, ka šīs divas organizācijas šodien nav uh, prezentētas un nevar pašas izskaidrot, par ko tās iestājas. Bet tas jautājums, uh, bet jūs teicāt, ka mēs nesniedzām informāciju par MSI. Nav jau runa par to, ka mēs nesniedzām šo informāciju. mēs neesam uh, dalījušies pilnīgi visā informācijā, jo mums arī nav pienākuma izpaust šo komerciālo informāciju, bet svarīgāko informāciju mēs esam darījuši pieejamu. Dzirdējām šodien arī ļoti interesantu diskusiju par to, kam būtu jānosaka beigu beigās, kas notiek uh, Eh, risinot šos jūtīgos jautājumus. Jūs aprakstījāt eh, Bangladešā piemērotās eh, prakses šo tās augto menstruālo regulējumu. Un uh, interpretācija, vai tas ir legāli vai nē, to veids Bangladeša. Nu, Bangladešas ir atkarīgs vērtēt to uh, pa, kā likumīgu praksi vai nē. Es varu tikai apstiprināt, ka mēs savā rīcībā strādājam um, ļoti uh, jutīgajā situācijā. Mums jāņem vērā starptautiskās attiecības, kopējs satvers. Mēs, protams, labprāt ieskatīsimies uh, detalizētajos dokumentos, ko jūs mums apsolījāt, mēs izvērtēsim vēlreiz, vai neesam kaut ko palaiduši garām. Un um, tagad tiek izslēgts mikrofons runātājiem. Tika pieminēti jautājumi, uz kuriem netika atbildēts. Mēs katrā gadījumā uh, um, um, uz parlamenta jautājumiem noteikti vēl atbildēsim un vēlreiz pārbaudīsim visus faktus, lai pārliecinātos, ka neesam kaut ko palaiduši garām. Noslēgumā gribu vēl skaidri, pilnīgi skaidri pateikt, ka mēs neveicinām un neaizstāvām abortus. Neviens projekts, neviena aktivitāte nav domāta tam, lai veicinātu abortus, un mēs nefinansējam arī uh, Eh, nevienu eh, tad, projektu eh, ar šādu nolūku. Jūs teicāt, ka mēs prioritāti, prioritāri finansējam tad, pasākums, kas saistīti abortiem. Nē, tā tas nav. Domāju, ka visi piekritīs, ka galvenais mērķis mūsu darbā ir veselības aprūpe sievietēm un uh, pirmsdzemdību aprūpe. Paldies! Merci, monsieur le direktor. Paldies, direktora kungam. Un tagad eh, vēl pāris minūtes ir mūsu rīcībā. Došu tagad vārdu mūsu uh, runātājiem. Pupinka kungam un tad no lūguma rakstu komitejas un noslēguma vārdus tad, lai pabeigtu šī rīta sēdi. Papinkungs, lūdzu, jums vārds. Vai manā rīcībā ir desmit minūtes, kā tas ir noteikts programmā? Jā, lūdzu. Jā, viens vai divi cilvēki vēl uzstāsies, es nebūšu vienīgais, kas atbildēs. Un es ievadvārdos teikšu, ka, nu, sākumā jāsaka, ka tā nav problēma ar māšu mirstību. Nav pareizi teikt un salīdzināt šo problēmu ar uh, abortu jautājumu. Māšu mirstības jautājums ir nacionālo sanitāro infrastruktūras trūkumu jautājums. Un šo māšu mirstību nevajag izmantot, a, lai a, veicinātu abortus. Ja Eiropa vēlas palīdzēt valstīm, tad a, to var darīt tiešām tā, lai tas nāktu par labu vēršoties uz um, abortu iemesliem un uzlabojot uh, veselības aprūpu. Āfrikas valstīs uh, īpaši, uh, kurās likumi ir tāda ļoti devīga attiecībā uz uh, abortiem, statistika parāda, ka lielāka māšu uh, mirstība ir nekā valstīs, kurā ir uh, strikta likumi aborti ir māšu mirstības iemesli. Tas ir jautājums par prioritātēm, par prioritātēm Eiropas Savienībā, un tas jautājums arī par a, atbilstību, par atbilstību Eiropas politikās, nefinansēt zinātnes, kas izposta nogalina embriju, kā tas jau ir teikts. Un šis a, cieņas un vīdes un a, embrija integritātes jautājums ir uh, jāskat. Jūs nevarat divus pretējus uh, viedokļus ietvert uh, uh, attīstības un pētniecības jautājumos. Un tagad ļoti ātri Latorē kundze. Muchas gracias. Bien, la... Paldies! Attīstības politika Eiropas Savienībā. Tas ir trešajā pantā noenkurots ir vērts, lai eh, novērst nabadzību. Kašmana kungs teica, ka Eiropas Savienība ir saistības uzņēmusies attiecībā uz uh, abortiem jāskata, ir tā saistība ar veselības un nabadzības apkarošanas jautājumos. Tās ir sektora politikas, kas ietver cilvēku tiesības, sociālo un tiesisko attīstību. Tādēļ mūsu iniciatīvas ir ļoti saprātīgas un liederīgas. Mēs prasām, lai cilvēku tiesības tiktu ievērotas, lai nabadzība tiktu apkarota, bet lai šeit netiktu finansēta pasākuma, kas veicina aborts, kas pārkāpj cilvēku cieņu. Situācija drīzāk ir tāda, lai to a, a, atrisinātu pozitīvi un novērstu trūkums attiecībā uz abortiem. Jāsaka, situācija nav jauna, tā ir realitāte. Un domāju, ka precīzi jāraukās, kas tad ir, a, kādi ir aborti. Kašmena kungs runāja savu viedokli, dažādās statistikas datus. Viņš domā, ka sievietes pašas var. Uh, noteikta, kas notiek ar viņu ķermeni, un a, abortu skaidri tiešām ir šausmīgi. Aborts ir briesmīga procedūra, tas mm, nepārtrauc, bet gan izposta cilvēka bērnu, a, a, bērnu dzīvību, to, a, tas notiek attīstītās un. un mm, jaunatīstības valstīs, nu, nabadzību taču nevar a, apkarot vienkārši iznīcinot nabadzīgos cilvēkus. A, Aborts uh, nav tikai medicīnisks jautājums, bet arī ietver dažādus riskus arī aborts veicošie rakst, uh, ārsti un uh, citi to atzīst. To mēs redzam katru dienu slimnīcās. Abortu gadījumos ir arī sievietes mirušas, arī uh, nelegālo abortu laikā nerunāšu tikai par, par Psiholoģiskajiem aspektiem tāda ir ļoti daudz, ir ļoti augsti slimību riski un domāju, ka ļoti ir nozīmīgi, ka ja bērns vai māte grūtniecības laikā ir slimi, tad viņiem ir nepieciešama augstas kvalitātes palīdzība. Šeit runa iet par sievietēm, kuras nesaņem nepieciešamo palīdzību. Čīlē, Šrilankā un citās valstīs māša mirstība. Un tajā ir viena no um, zemākajām, bet tur ir ļoti strikta likuma Nepāla, Butāna, tur ir uh, legalizēti uh, aborti un māšu virstība ir ļoti augsta. Tātad, ja mēs tikai statistiku analizējam. An tad mēs redzam, ka ir dažādas valstis, kas tiek salīdzinātas. 78% no gadījumiem, kad mirst mātes, ir saistīts ar trūkumiem veselības aprūpē, un 13% tos nosaka palīdzības trūkums. Aborti nevar būt atzītas medicīniskas procedūras. Mēs domājam, ka tie ir tik ļoti smagi jautājumi, ka tie nav savietojami sa ar civilētas sabiedrības darbību un mm, nezināmos skaitļus nav vērts tikai pieminēt. Tas tā ir situācija, kurā e, skaitļi ir ārkārtīgi negatīvi. Tajā gadā, kad tika legalizēta abortu veikšanu. Pirmais skaits bija 9 un pēdējais, nu, pēdējos gados līdz 130 tūkstošiem mēs gribam, lai Eiropas Savienības pilsoņi un pilsonis saprastu, kā attīstības palīdzībā jāuzlabo cilvēku dzīves apstākļi, un šeit runa neiet tikai par medicīnas jautājumiem, bet uh, Tas arī ir Eiropas Savienības kompetences jautājums. Jautājums ir par to, ka sievietēm jādod pieeja adekvātai palīdzībai grūtniecības laikā un arī dzemdēšanas laikā pieeja antibiotikām, higienas precēm un citiem. Protams, ka tas saskar arī asins pārlēšanas jautājums ir nepieciešama pasākuma un programmas, kuros lauksaimniecība tiek mainīta, lai uh, simti tūkstoši miljonu cilvēku tiktu labāk pabaroti. Un tas liekas uh, otršķirīgs jautājums, bet tomēr tā tas nav jāapkaro nabadzība, jo tā novada bieži uh, uz seksuālo. Uh, uzbrukumu veikšanu pat ģimenes ietvaros. Uh, jāveic profilakse slimību aizsardzības kontekstā un jautājumos arī trešajā pasaulē jāvalc izglītošanas pasākumi vīriešiem un sievietēm, jāsniedz izglītojuši pasākumi, arī vīriešus jāiesaista atbildības jautājumos, jāapkau, jāapkaro poligāmiju sievietes nav tikai reprodukcijas līdzeklis, no šīs eh, domas ir jāatkāpjas, ka visiem ir jāuzņemas jau atbildība par bērnu, par bērnu audzināšanu, un e, es jau trešoreiz esmu uzklausījusi to daudz, kas tika runāts par, piemēram, adām, adatām, bet arī izkasīšanas proces, procedūras ir briesmīgas, un šo, tas ir jāapkaro vis, ar visstriktākajā veidā, jāaizstāv bērna un mātes dzīves, un tas ir savietojums, jo bērns nav tikai orgāns, bet tas ir pat, tā ir patstāvīga e, dzīva būtne, un tādēļ ir jādomā par to, vai šie projekti ir par vai pret dzīvi Tā tad ir jauns uh, etaps uh, jāsāk cilvēka uh, eksistencē. Ir dažādas manipulācijas, uh, jāpārtrauc. Manipulācijas ir. Uh, jāskata šīs tēmas plašāka izvērtēšana arī intelektuālā līmenī. Projekti, kas aizsargā dzīvību, tādi ir jāveicina, ir pozitīvi rezultāti. Bieži vien tie ir, tās ir nelielas organizācijas, kas šos projektus vada un kas ļoti daudz laba veica Eiropas Savienība. Nevar uh, budžeta līdzekļus sniegt citiem. Mūsu iniciatīva ir savākus gandrīz 2 miljonus parakstu visā Eiropas Savienībā, un tas parāda, ka ir plašs sabiedrības atbalsts šai iniciatīvai. Ir nepieciešama jauna pieeja, dzīvību jāaizstāv visās fāzēs, tās rašanās fāzēs. Mēs pagātni nevaram uh, padarīt nenotikuši, mēs gribam konstruktīvi darboties un parādīt, ka sniedzam mūsu ieguldījumu šo divu miljonu cilvēku vārdā, kas ir līdz parakstījuši. Runa iet par dzīves kultūru, tāda ir jārada, tas ir jautājums, kas aptver visu. Jautājums nav par ideoloģisku. A, jautājumi ne labēji, ne kreisi ievirza. Cilvēktiesības nav apšaubāmas, tas ir jautājums. Un visiem valdību orgāniem ja bez diskusijām tas ir jāatbalsta. Un es gribu arī teikt vēl, ka šeit ir pilsoņu grupa, kas darbojas dzīvības labā, un tieši tas ir tas, ko mēs vēlamies panākt. Paldies! Je vous donne alors, euh, vous me demandez Jūs man lūdzāt 45 sekundes, tās es jums piešķiršu. Bet tad mums būs jāuzklausa lūguma rakstu komiteja. Paldies! Uh, noslēgumā burtiski pāris vārdus. Paldies par šīs diskusijas organizēšanu. Protams, mums jāturpina darbs, jo mūsuprāt iniciatīva šodien nebeidzas. Tas ir tikai sākums. Uh, likumdošanas procedūras sākums, un mēs gribētu, lai notiktu reālas diskusijas uh, nākamajā parlamentā un tad arī padomē. Un uh, uh, komisija vajadzētu ņemt vērā šo divu miljonu cilvēku gribas izpausmi. Jums tagad ir morālais pienākums uh, Eh, rīkoties demokrātiski, politiski, un es ceru, ka jūs eh, savus pienākumus veiksiet pienācīgi. Paldies, Popinka kungs, viena minūte Jāra kungam. Paldies, priekšstātāji. Es eh, nevēlos izteikt nekādu noslēdzošu komentāru, jo šī ir tikai uzklausīšana, tā ir domāta tam, lai uzzinātu ko jaunu. Tas mums arī izdevies šodien. Uh, Pirmkārt, ļoti labi, ka uzklausīšana ir notikusi šodien. Otrkārt, tiešām diskusijas nav beigušas, tas ir tikai sākums. Un treškārt, jūs varat rēķināties ar to, ka jaunajā parlamentā nākamajā sasaukumā šīs diskusijas turpināsies. Tēma ir pārāk svarīga, lai to liktu malā. Runa nav par kaut ko. Uh, uh, tīri zinātnisku, tā ir diskusija par pamatvērtībām un principiem. To es varu jums garantēt lūgumrakstu komitejas vārdā. Paldies! Un uh, tagad uh, uzklausīšana tuvojas beigām. Uh, pilsoņu iniciatīvas procedūra tagad ir uzsākta, jūsu iniciatīva ir uh, pieņemta un akceptēta, un tagad būs jālūkojas, kādi būs turpmākie soļi. Šī eh, parlamenta sasaukums tagad beidzas, un nākamajam parlamentam jau vajadzēs darbu turpināt. Esmu pārliecināta, ka komisija pavisam drīz paudīs savu atzinumu par šo iniciatīvu. Es pati uh, Eh, jūri komitejas vārdā eh, varu izteikties tikai par juridisko pamatu. Man šķiet, ka šodienas diskusija ir ļāvusi mums eh, labāk noskaidrot tos aspektus, kas ir saistīti ar jūsu iniciatīvu un abortiem. Nē, pārtrauc priekšstādē, tur ir divi aspekti, un tas nav pareizi. Bet tas viss tiks izvērtēts Bet tas nepareizi, tas nepareizi, saka Pupinka kungs. Un zālē ir ļoti kaismīga reakcija. Bet diskusijas ir beigušas, sāka priekšsēdētāja. Un es beigās jau dzirdēju, ka jūs runājat par abortiem, lūk. Paldies tūkiem, saka priekšsēdētāja, paldies arī par šo pagarinājumu, kas tagad beigsies. Tiekamies nākamajā parlamenta sasaukumā.